Good afternoon, everybody. Labu pēcpusdienu visiem. Gribētu lūgt mūsu viesus ieņemt vietas. Vēlamies sākt darbu, sākt šo uzklausīšanu. Esat laipni sveikti šajā uzklausīšanā, kur runāsim par pamatiesību hartas īstenošanu. Šo uzklausīšanu interst, organizē Pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komiteja, jeb Lība komiteja. Kā jau jūs visi zināt, tad parlaments savā 2010. gada rezolūcijā par pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā aicināja visas Eiropas Savienības iestādes, dalību valstu valdības spēcināt jauno Lisabonas līguma radīto iestāžu un tiesisko pamatu, lai izveidotu visaptverošu iekšējo cilvēktiesību politiku, kas nodrošinātu efektīvas atbildības mehānismus gan valstu, gan ēs mērogā cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai. Arī pati var jūs ar prieku informēt, vadu šo sanāksmi kā referente, kas strādāja pie šīs minētās re rezolūcijas. Un es patiešām domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi sekot līdz tam, kā šie jautājumi tālāk tiek risināti. Šīs uzklausīšanas mērķis ir saistībā ar ziņojumiem, kurus iesniedz pamatiesība aģentūra un Eiropas komisija, novērtēt ES centienus ievērot, aizsargāt, veicināt un īstenot cilvēktiesības divus gadus pēc tam, kad spēkā stājies Lisabonas līgums. Ar nepacietību gaida auglīgas debatas un priecājos mūsu vidū šodien sveikt arī starptautiskus un Eiropas mēroga ekspertus, NVO pārstāvjus, iestāžu pārstāvjus, kas aktīvi darbojas pamatiesību jautājumā. Mums ir ļoti saspringts darba grafiks šo pēcpusdienu, ir ārkārtīgi daudz interesantu runātāju paredzēti Un tāpēc lūkšu visus runātājus pieturēties pie uzstāšanās laika. Tā, lai mēs spētu darbu pabeigt savlaicīgi līdz 18.30. Pirmā uzklausīšanas daļa pievērsīsies pamatiesību aizsardzībai un veicināšanai Eiropas Savienībā un Eiropas padomē. Pēc tam otrajā uzklausīšanas daļā runāsim par pamatiesību piekritību un visbeidzot trešajā daļā runāsim par iedzīvotājiem. Katrā uzklausīšanas daļā būs ir paredzētas debatas, un tie, kas vēlas šajās debatēs uzstāties, tiek lūgti informēt eh, priekšsēdētāju par savu vārdu, par iestādi, ko tie pārstāvi. Un eh, to jūs varat darīt eh, uz šīs izsniegtās veidlapas, kas jums tiks izdalīta tūliņ, tā, lai jūs varat saņemt vārdu debašu laikā. Pirmām kārtām gribu šeit sveikt Moniku Flašikovu Benovu, kas ir ziņojuma par pamatiesību aizsardzību Eiropas Savienībā referente. Viņa nāks klajā ar ievadvārdiem. Benovs kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies, Gāls kundze! Un liels paldies visiem, kas ieradušies uz šo konferenci, godātie kolēģi, dāmas un kungi! Eiropas Saviena arvien vai lielāku nozīmi piešķir cilvēktiesībām un pamattiesībām. Pati neatbalstu pārspīlējumus un liekus vārdus, bet man patīk doma par to, ka Eiropas Savienība ir pamattiesību savienība. Un tāpēc eh, man, tas ir man liels gods būt par referentu Eiropas parlamenta ikgadējiem ziņojumam par situāciju cilvēktiesību jomā Eiropas Savienībā. Turklāt man arī liels prieks, ka varu šeit jūs uzrunāt, jūs e, augst, tāpat arī augstu godātos e, ekspertus uzklausīt šodien. Kā jūs zinat, tad šī uzklausīšana ir viens no iemesliem, kāpēc tika pārlikt uz vēlāku laiku ziņojumu pieņemšana. E, un šīs uzklausīšanas rezultātā gūtās idejas tiks iestrādātas ziņojumos, tāpat tika ņems vērā notikumi, citi notikumi oktobrī, dokumenti kas bija mūsu rīcībā, izrādījās nepietiekami. Nepietika ar pamatiesību aģentūru ziņojumiem un komisijas ziņojumu par hartas piemērošanu, kā arī polici, politikas departamentu piedāvātie dokumenti un informācija par situāciju pamatiesību jomā dalību valstīs. Iepriekšējais ziņojums aprakstīja institucionālos aspektus. Tagad ir mainījies konteksts, un es domāju, ka tagad vajadzētu pievērties saturiskiem jautājumiem. Ikgadējā ziņojumā vajadzētu iestrādāt jaunus elementus, kas ļautu virzīt uz priekšu diskusijas par pamatiesībām un nedrīkstētu šo ziņojumu veidot vienkārši kā tādu atkārtojumu tam, kas ticis rakstīts jau iepriekš. Un tāpēc uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi savākt informāciju par attiecīgajām tiesliet, tiesu uh, lietām, izskatītajām uh, lietām gan ES mērogā, gan dalību valstīs. Pilnīgi loģiski, ka šāds Šāds uh, uzdevums prasa sadarbību ar interesētām pusēm un pilsonisko sabiedrību. Citādi nav iespējams iegūt nepieciešamo uh, E, informāciju. Un, ja šāda informācija nu tiks saņemta, tad nu, nevar izstrādāt dokumentu, kurā parlaments patiešām ņem vērā pašreizējo situāciju par pamatiesībām Eiropā. Un nevarēs nosaukt arī turpmākos nepieciešamos soļus. Es domāju, ka mūsu ambīcijas tomēr pieprasa šādu izņa, ziņojumu izveidi, un mums jāspēj e, pāriet no apņemšanās pie darbiem, no vārdiem pie darbiem, un mums jādod arī atbildi interesētajām pusēm. Tādā veidā mēs varēsim atgūt, atsākt šo uzraudzības mehānismu, kas tika aizsākts, un labie nodomi īstenosies darbos. Tāpēc priecājos mūsu vidū šeit uzklausīšanas ietveros sveikt ne tikai pārstāvis no Eiropas iestādēm, bet arī pārstāvis, piemēram, no nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv dažādas sociālas platformas, piemēram, Amnesty International Eiropā. Uh, Eh, ir tikai viena no šiem, šīm organizācijām. Cilvēktiesība organizācijas eh, ļoti daudzas, ir ļoti daudzas, kas aktīvi darbojas šajā jomā un ir pauduši savas bāžas par to, ka Eiropas Savienība nav spējusi nodrošināt cilvēktiesību aizsardzību pašās tās teritorijā organizācijas ir aicinājušas Eiropas parlamentu reaģēt uz komisijas un padomas politiskajiem paziņojumiem un iniciatīvām par pamattiesībām. Eh, ir uzsākta atvērta diskusija ar citām iestādēm, un tas tika ierosināts, lai apspriestu cilvēktiesību ierobežojumus Eiropas Savienībā un apspriestu tādus jautājumus, kas būtu jāmaina un kā virzīties uz priekšu. Šī uzklausīšana tieši tāpēc tiek arī rīkota, un man ir tas gods eh, jums pavēstīt, ka šī iespēja paredz debatas arī ar NVO, kam jābūt pilnībā iesaistītiem procesā. Uh, Gribu teikt, ka ļoti būtisku lomu, protams, spēlē arī Nacionālās cilvēktiesība institūcijas. Tās ir vispiemērotākie e, punkti, kas ļauj nodrošināt informāciju par situāciju dalību valstīs, neskatoties uz to, ka līdz šim šīs institūcijas vēl nav tikušas iesaistītas darbā, tas tomēr ir jādara šobrīd, un tāpēc sveicu šeit to pārstāvis. Kādus jautājumus tad apspriedīsim šīs dienas diskusiju ietvaros? Vispirms sāksim paši ar savu pagalmu, ar parlamentu. Un šo komiteju apspriedīsim procedūru, kas, piemēram, e, varētu būt līdzīga tāda kā jautājuma komisijai un padomēji, kas ļautu mums uzraudzīt situāciju un sakt pie atbildības e, Um, vainīgos pārkāpējus. Mums ir vajadzīga sadarbība ar cilvēktiesību aģentūru un tāpat arī jādomā par likumdošanas priekšlikumu saskaņošanu ar dalību valstu tiesību aktiem un cilvēktiesību aizsardzības pasākumiem. Līdzīgā veidā, kā notiek šobrīd uzklausīšana, parlaments varētu organizēt arī gadēju konferenci par pamattiesībām kopā ar NVO, starptautiskiem un nacionālajām struktūrām varētu izmantot tāpat arī komisija pārkāpuma procedūru daudz efektīvāk, lai tīri juridiski aizsargātu cilvēktiesības komisijai, vajadzētu tālāk konsultēties ar pamatiesību aģentūru, tas jādara daudz sistemātiskāk un jānāk lajā un jāizvērtā visi priekšlikumi, kas varētu atstāt ietekmu uz cilvēktiesībām. Padomē savukārt vajadzētu vairāk iesaistīties dialogā ar parlamentu Un tad mēs varētu tālāk apsvērt arī pamatiesība aģentūras iespējamo tālāko darbības potenciālu un sadarbība ar Nacionālajām cilvēktiesību institūcijām. Vēl viens diskusija punkts ir pamatiesība aģentūras rādītāji, kas ļauj izvērtēt pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, kas nu mūt nav maz nozīmīgi, mums jārunā arī par pilsoniskās sabiedrības lomu. Nepieciešams plašas diskusijas par to, kādā veidā Eiropas Savienība tomēr varētu vēl papildus iesaistīties cilvēktiesību aizsardzībā un eh, kas ir pietrūcis iepriekšējos sasaukumos, eh, cik lielā mērā ir tikusi vai nav tikusi iesaistīta pilsoniskā sabiedrība un tā tālāk. Nu, protams, ka šeit ir ļoti daudz arī citu apspriežamu jautājumu, bet skatoties uz darba kārtību un skradzot, kāda runātā mums paredzēta, nešaubos ne mirkli, ka tās būs ārkārtīgi interesantas diskusijas un e, ziņojumam spēs, sagatavojam ziņojumam spēs dot milzīgu ieguldījumu ceru, ka arī pēc šīs uzklausīšanas varēsim turpināt uzturēt kontaktus un gūt kopīgiem spēkiem panākos. Paldies, Beņas kundze, saka Gālas kundze. Un tagad vērsīšos pie Eiropas komisijas pārstāvja pamatiesību un pilsonības eh, direktors Pols Nemits. Lūdzu. Thank you, President. Liels paldies priekšādātāji. Varu uzreiz apliecināt referentē Beņavas kundzei, ka vēlamies ļoti cieši sastrādāties ar jums. Un būtu tikai godīgi teikt, es domāju, ka vēlamies šo hartu burtiski iedzīvināt, iedvest tai dzīvību, tā lai tās nestie rezultāti būtu jūtami arī pilsoņiem. Un uh, Eiropas komisija katrā ziņā šī harta ir ļoti cieši pie sirds un ar nepacietību gaidīja spēju kopā ar jums strādāt pie tās īstenošanas. Šodien gribētu sniegt jums tādu vispārēju pārskatu par progresu, kas gūts kopš harta stājās spēkā, kļūpa par saistošu dokumentu. Pirmām kārtām esam sakārtojuši pašu savu pagalmu. Lūk, Eiropas komisijā esam pieņemuši stratēģiju par efektīvu hartas īstenošanu un esam izstrādājuši pamatnostādnes e, ierēģiem, kas savukārt tālāk izstrādā tiesību aktus. Un, protams, vienmēr labi vispirms sakārtot pašiem savas mājas, izlaucīt savu istabu. Tālāk padome reakcijā uz komisijas stratēģiju savukārt ir šī gada februārī apņēmusies uh, līdzīgā kārtā veikt papildus centienus, lai ievērtot, iev, ievērotu pamatiesības tā, kā tās tiek paredzētas eh, attiecīgajā hartā. Nu, gribu jums dot arī tīri praktiskus piemērus, kādi tad ir bijuši rezultāti hartas īstenošanai attiecībā uz tiesību aktiem un cik liels panākums harta ir guvusi. Neaizmirsīsim, ka tās šī ir burtiski pats sākuma brīdis un tā atzīme tieši šeit Eiropas parlamentā. Uh, tika veidots lūk konvents, Un kopumā, jāsaka, harta ir milzīgs panākums civilizācijai Eiropā kopumā. Kā tad ir tie praktiskie rezultāti un piemēri? Te vēlos vērst jūs uzmanību uz to, cik liela starpība ir starp 2008. gada priekšlikumu ļaut uh, es lidostām izmantot ķermeņa skenerus, un pašreizējais 2011. gada priekšlikums ir pilnīgi citādāks. Pašreizējā tekstā tiek ņemts vērā pamatiesības, un tiek teikts, ka hartas līmenī e, šīs rengenstāru skeneri ir aizliegti, un visiem pasažieriem ir tiesības atteikties no šāda veida skeneru procedūras piemērošanas. Visi šie elementi nebūtu tikuši iekļauti 2008. gadā, pirms harta stājās spēkā kā par to vispār nebija runas toreiz. Nu, protams, ka tas nebūtu bijis iespējams arī bez parlamentu un tieši šīs konkrētās komitejas darba un eh, centieniem. Un lūk, tādi ir, tī, ir tā praktiskā ietekme, kas hartē ir bijusi. Tajā brīdī, kad runājam par, par tiesību īstenošanu, tad mums ir jāskatās arī uz to, kas notiek tiesās, jo, protams, ka uh, individuālās cilvēktiesības vienmēr tiek īstenots tieši ar tiesu palīdzību, jo tās, protams, nevar princip, pilnībā īstenot parlaments vai kāda izpildvar, kā komisija, piemēram. Tieši ar pārkāpumu procedūru komisija nevar atrisināt visus individuālos gadījumus. Un, protams, ka lēmums arī no Eiropas kopienu tiesas nedod cilvēkam kādas konkrētas individuālas tiesības. Šīs tiesības dod nacionālās tiesas. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi lai harta tiek īstenota un piemērota cauri nacionālajām tiesām. Un to gribu teikt jums visiem. Jums šī vēsts ir jālaiž tautās. Jums ir jāinformē par to starptautiskie juristi, nacionālā līmeņa juristi. Respektīvi, ka lūk, harta un tajā paredzētais ir ārkārtīgi svarīgs arī jūsu konkrētajā jurisdikcijā, kad runājat par ēst tiesību aktu īstenošanu un par to valdetāts apspriešanu. Un mēs jau redzam, ka zināmā mērā šī ideja jau tiek īstenota daudz kur tas ir sākums, un domāju, ka tas dod mums arī cerības, ka turpmākajos gaidāmajos gados eh, situācija vēl veiksmīgāk virzīsies uz priekšu. 2009. gadā tika saņemti tikai divi pieprasījumi prelimināriem no, no, no, nolēmumam. No 2010. gadā to bija jau 17 šādu pieprasījumu no nacionālajiem tiesnešiem uz šiem pēc pre, preliminārā nolēmuma. Uh, un tur tika lūk šajos eh, iekļaut atsauce uz uh, cilvēktiesību hārtu. Un 2011. gadā līdz šim brīdim jau ir 27 šādi pieprasījumi pēc preliminārā nolēmuma, ko iesnieguši Nacionālajā tiesneši, citējot hārtu. Nu, es gribētu teikt, ka, lūk, ja runājam par hārtas piemērošanu un īstenošanu tajās un eh, informāciju par to institūcijās, kas to var piemērot, eh, nu, liecina, ka progress ir gūts. Un tieši tāpēc eh, mums vēl jāturpina savu centieni, lai panāktu vēl kaut ko vairāk, kas attiecas attiec uz Eiropas kopienu tiesu, esam saņēmuši arī nolēmumus, kas atsauc uz hartu, un te šeka aipart lietu var pieminēt, un testašā. Tajā pašā laikā Eiropas iestādes uh, gan hartas, gan arī citu jautājumu kontekstā ir spiestas iz, izvairīties no kaut kādu lieku, maldīgu cerību viešanas iedzīvotājos. Mēs nedrīkstam teikt, ka, lūk, Eiropa atrisinās pilnīgi visas problēmas, arī tajos jautājumos, kur Eiropas mērogam nav kompetences, un rezultātā pilsoņi nu, klavēs pie nepareizajām durvīm. Nē, tā, šāda veida kļumīga informācija ir jālabo. Un tas, protams, e, attiecas uz tiesiskumu ievērošanu, pamatiesību ievērošanu un tām iestādēm, kas par to ir atbildīgas. Tieši tāpēc komisija ļoti skaidri un gaiši ir pateikusi savā 2011. gada marta ziņojumā, kur tiek runāts par hartas piemērošanu Eiropā, un mēs pilnīgi noteikti skaidri par to turpināsim sniegt informāciju, jo pārskati iespēja pilnīgi noteikti nozīmē arī to, ka nedrīkstam viest maldīgas cerības iedzīvotājus. Nesen noturējām seminārus ar jūsu kolēģiem no Lūgumrakstu komitejas un tur pievērsāmies individu tiesībām, gan no, kā to redzam no mūsu puses, gan kā tas izpauž programmās. Un ētiesiskuma e dokumentā iekļausim arī informāciju pilsoņiem, kur viņi var vērsties, pie kurām durvīm klauvēt, lai panāktu to, ka viņu konkrētās individu pamatiesības tiktu īstenots un ievērots. Tātad šeit runājam par institūcijām, NV, e, nevalstiskajām organizācijām, valdības organizācijām, e, kas ir, pa, nāk vēl papildus tiesām, bet tāpat laikā gribētu e, jūs aicināt noturēt debates par to, kāds tad patiešām ir potenciāls no vienas puses tiesām šai jomā, no otras puses ombudiem, lūgumbrakstu institūcijām un tam līdzīgām eh, institūcijām tā, lai varētu individu tiesības īstenot Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mums jāspēj izvērtēt visi šie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, izvēr, jāizvērtē to efektivitātu un arī potenciāls eh, to ieguldījumā hartas nodrošināšanā. Un šogad turklāt mēs vēlamies nākt klajā arī ar igadēju ziņojumu par šo hartu. E, tas būs jau 2012. gadā, un es tiešām ceru, ka šis ziņojums noteikti būs liederīgs arī parlamentam. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Nemits kungs. Nākamais runātājs ir Tomas Hamerbergs, kurš ir Eiropas padomas cilvēktiesību komisārs. Mēs sveicam jūs vēlreiz Lībe komitejā. Un ceram uz turpmāku ciešu sadarbību. Jums tiek dots vārds. Paldies. Es iesākumā gribētu atzīt, ka tad, kad izskanēja pirmoreiz doma par cilvēktiesību hartu Eiropas Savienībā, es biju visai skeptisks, jo man likās, ka jau ir Eiropas konvencijā iestrādā, eh, izveidotas līgumā daudzas, un man liekas, būtu daudz ekonomiskāk attīstīt tālāk šo konvenciju, varbūt veidot otro protokolu tā vietā, lai uzņemtos risku, ka tiek izveidoti divu standartu komplektu, ko piemēro tās pašas valstis. Protams, Eiropas Savienības dalība valstis ir arī Eiropas. Uh, um, padomes uh, loceklis un visām ir saistoša Eiropas cilvēktiesību tiesa nolēmuma. Un es bažījos, ka varētu izcelties apjukums, ka cilvēki neizprastu vairs, kas ar ko nodarbojas cilvēktiesību ziņā un tā tālāk. Šķiet, ka es esmu maldījies daļai, tomēr daļa argumentu vēl aizvien ir būtiski. Un Es domāju, vēl aizvien pastāv problēmas ar koordinācijas trūkumu starp abām struktūrām. Mana personiskā pieredze e, nebija visai E, nav visai spoža ar, teiksim, mediju likuma apspriešanu Ungārijā, un es sajūtu, ka būtiskāks spiediens var tikt e, izdarīts no Eiropas padomes puses, tad, kad bija runa par e, presbrīvības apspriešanu. Savukārt no komisijas puses šķita tika praktiski monopolizēts tā likās dialogs Budapeštā un samērā maz grozījumu, nepārāk būtiski, tika pieņemta parlamentā Budapeštā, un atmosfēra bija samērā sākaitēta. Un Toreiz man likās, ka mēs vērojam kooperācijas un koordinācijas eh, trūkumu starp abām Eiropas institūcijām, kas strādā cilvēktiesību ziņā. Šorīt, eh, tad, kad mēs runājam par pirmstiesas aizturēšanu, bija iniciatīva no komisāras Redingas sagatavot zaļo grāmatu, lai uzsāktu diskusijas par pasākumiem, kas ir veicami eh, saistībā ar pirms tiesas aizturēšanu. Mums ir problēmas eh, ir ar šo jautājumu daudzās Eiropas valstīs. Bet Es domāju, ka šādās diskusijās ir svarīgi apzināties to, ka šī problēma nav no jauna, ka ir skaidrs norādes 5. pantā Eiropas konvencijā par pirmstiesas aizturēšanu, kur norādīts, ka ja ir šāds lēmums pirms notiesojāšu spriedumu, tad ir regulāri šādi aizturēšanas lēmumi jāpārskata, un tās ir, tāda ir izmantojama tikai ārkārtas situācijās. Un, protams, ir arī tiesu prakse, kas būtu būtiska visām dalībvalstīm, taiskaitā Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pirmīt, es domāju, Eiropas padomas loceklis. Tāpat arī Eh, ministri, eh, kuri tiekas gan no Eiropas Savienības, gan Eiropas Savienības eh, dalība valstu puses kopā sanākot apspriež pirms tiesas aizturēšanas noteikums. Tāpat arī spīdzināšanas novēršanas jeb CPT, eh, padomis, jeb CPT nolēmumi apspriež šo, eh, šos jautājumus, un mēs strādājam pie tā, lai mēs varētu smelties viens no otra, un mums vajadzētu izvairīties no jebkāda veida konkurences šajā jomā. Mums ir jāmācās vienam no otru, un iepaliek tāds iespējas, ka Eiropas Savienībai pietrūkst līguma bāze, savukārt Eiropas padomē tāds būtu, tad kāpēc neatsaukties šeit uz Eiropas padomi? Tāp, un, manuprāt, vajadzētu vēl aizvien. Uh, atsevišķas mācības gūt no šīm pirmajām padomām, pārdomām harta veidojoties. Gribu sacīt, ka Strasbūras tiesā tiesu prakse ir nozīmīga un harta ir 50 gadus jaunāka. Līdz ar to atsevišķas eh, lietas ir modernākas. Eiropas tiesa līdz ar to var gūt eh, savu praktisku labumu. Bet eh, man ir jābūt arī savā eh, veidā kritiskam un atzīstot lielo progresu Eiropas Savienības valstīs, tad mēs runājam par cilvēktiesību aizsardzību, mums ir ombuds, mums ir vienlīdzīgi iespēju struktūras, visās valstīs, kas uh, dara ļoti pozitīvu darbu, piemēram, ekvineta struktūra, kas ir balstīta uz līdztiesības um, organizācijām visās valstīs ļoti nozīmīgi. Tāpat arī norit būtisks dialogs uh, gan valdību, gan vietējā līmenī, gan starp pilsonisko sabiedrību. Tas ir ļoti nozīmīgi cilvēktiesībām. Bet, uh, Tad, kad mēs runājam par glāzes tukšo daļu, jeb par to, kas vēl aizvien ir neizdarīts, tad mēs saskaramies ar tomēr vairākām citām problēmām. Eh, piemēram, izturēšanās pret Romiem Eiropā, manuprāt, ir vienkārši skandaloza. Esmu apmeklējis visas šīs valstis un runājis ar Romiem un mēģinājis izprast, kā viņi uztver savu situāciju. Un eh, visās gandrīz valstīs pastāv diskriminācija attiecībā pret e, šiem ceļotājiem. Viņu dzīves ilgums ir vidēji desmit gadu mazāk nekā vidējiedzīvotājiem. Tāpat eh, bērnu vidū skolu nebeidz ļoti daudzi. Atsevišķās valstīs eh, tikai pusi no skolas vecuma bērniem Romu vidū apmeklē skolas, tāpat arī ir problēmas ar nodarbinātību, diskrimināciju darba tirgū, pastāv jomas Eiropas valstīs, kur praktiski um, Romiem nav darba, arī tā ir nozīmīga problēma. Mājokļu situācija ir ļoti grūta, atsevišķas Romu kopienas dzīvo um, praktiski graustos, kas ir salīdz, būt salīdzināms ar visnabadzīgākajām pasaules valstīs, kā arī e, politiskā pārstāvniecība Romiem praktiski ir nesoša lielākajā daļā valstu. Un, Es, eh, protams, esmu runājis par šiem jautājumiem, tomēr mēs nesam varējuši strādāt efektīvi. Ir notikušas tik daudz konferences plānu par Romu situāciju, bet vēl aizvien ir panākts eh, reāli pārmaiņu ļoti maz. Otrkārt, tad, kad mēs runājam par migrācijas un patvērumu procedūru Eiropā, šeit būtu jāatrisina un jāpiemēro ļoti augsts cilvēktiesību standarti. Un vēl aizvien turpinās, eh, turpinās ehm, šie proces, sarunu procesi. Mēs vēl neesam vienojušies par kopīgu patvērumu eh, procedūru. Cerams, ka to dalību valsts varētu pieņemt nākamā gada beigās. Tomēr situācija pagaidām neizklausās visai daudz sološi pēc tā, ko es spriežu no sarunām ar valdību pārstāvjiem. Tas nozīmē, ka samā, ka daudzi no tiem, kuri ar nopietniem būtiskiem patvērumu iemesliem ierodas e, Eiropā, viņi vienkārši netiek ielaisti, viņiem netiek dot iespēja izklāstīt savu situāciju. Aptuveni 2000 bēgļu Āfrikā, no Āfrikas ir noslīkuši vidusjūrā, pēdējā gada gaitā un kur mēs redzam solidaritāti ar šiem cilvēkiem, ar ģimenēm, kas ļoti bieži pat neapzinās, kas ir noticis ar tiem, kas eh, devās uz Eiropu no eh, peļņas meklējumos. Uh, Malmström, really tried... Tāpat arī eh, komisāra Malmstrēma strādā pie šiem jautājumiem un mēģina veidot humānāku pieju migrācijas jautājumiem Eiropā. Tālāk nākamais jautājums - ksenofobijas, islamofobijas un pat antisemitisma izplatīšanās Eiropā šodien, kad ekstrēmistu grupas ir ļoti aktīvas, tiek veidota neiecietības un pat naida atmosfēra. Diemžēl internetā un atsevišķās tīmekļu vietnās norādītais nav visai noderīgs. Esmu zināmā mērā arī vīlies par atsevišķu mēdīju um, darbību, tad, kad tiek izplatīta aizsprieduma attiecībā pret neaizsargātām iedzīvotāju grupām. Tāpat arī, man šķiet, mēs neesam satīrījuši savu durvi priekšu attiecībā uz to, kad, kas um, būtu uh, ko ietekmēja 11. septembra teroristu uzbrukumu Ņujorkā. Diemžēl mums nav izveid, izdevies izveidot konstruktīvu dialogu ar polijas eh, prokuroru. Eh, kur mums ir gadījums, kad polijā aizdomās turētie tiks spīdzināti, tāpat arī mums nav e, izdevies satrisināt situāciju ar e, Rumānijas varas iestādēm saistībā ar slepenu ieslodzījumu vietu. Tāpat arī ir vairāki gadījumi ar uh, investigation into the case of two Egyptians who were handed over to CIA at an airport in Sweden and then... Slepeniem pārlidojumiem, eh, kas nav atrisināti līdz galam arī. Manā valstī Zviedrijā ir ziņas par eh, slepeniem lidojumiem uz Kairu un spīdzināšanas gadījumiem. Šeit mēs esam saņēmuši vairākus pieprasījumus stadijādi ir ļoti daudzi jautājumi, kuru sakarā mēs varam izturēties visai kritiski. Un šīs paneļa diskusijas ietvaros mēs varam runāt arī par e, Eiropas padomi, kas nozīmē pla, e, ārpus Eiropas Savienības esošām valstīm. E, un valstīm, kas uh, ir pārgājušas no komunismas sistēmas uz demokrātisku sistēmu par to tieslietu sistēmu. Daudzās valstīs eh, situācija ir visai uh, sarežģīta, kritiska, uh, pastāv augsts korupcijas līmenis, liela nekompetence uh, tieslietu sistēmā un tas rada sarežģītu situāciju šajās valstīs attiecībā uz tiesiskumu izpratni sabiedrībā. Mans vēstījums ir, ka neraugoties uz konvenciju un Lisabonas līgumu un hartu, ir vēl ļoti daudz darāmā, un esmu e, nobažījies par vērtību krīzi Eiropā, tad, kad mēs runājam par iecietības trūkumu pret neaizsargātām grupām, par tiem, kas ir atšķirīgi, pret tiem, kas ierodas no ārpuses. Un, uh, manuprāt, daudz atsevišķi politiķi un atsevišķas amatpersonas svarīgos amatos nav darījušas pietiekam daudz, lai varētu dot prets par šādām tendencēm. Un tāpēc varbūt neapzināti bez nodoma leģitimizē negatīvo ekstrēmistu propagandu, un to šodienas Eiropā nevajadzētu pieļaut. Paldies! Paldies! Eh, komisāru eh, Hammerbergu. Paldies par jūsu uzstāšanos, un tagad es pievērsīšos Cēzaram Harmam, kurš pārstāv eh, Eiropas Savienības polijas prezidentūru. Harma kungs ir Eiropas Savienības tiesību aktu nodaļas direktors. Hammer kungs, jums tiek dots vārds. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Paldies, priekšsēdētāji, ka esat uzaicinājis mani kā mm, e, polijas prezidentūras pārstāvu padomē, lai piedalītos šīs dienas uzklausīšanā. Priekšsēdētāji, godējumi parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Pēc uh, komisārā Hamarberga ļoti interesantās runas. Es mēģināšu koncentrēties uz vispārīgākām piezīmēm attiecībā uz pamatiesību hartu Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pamatiesību hartas kopā ar Lisabonas līgumu spēkā stāšanās nav izraisījušas revolūciju Eiropas Savienības dalībvalstu tiesu sistēmas. Kā mēs zinām, harta pamatā eh, primāri attiecas uz savie, Eiropas Savienības institūcijām un struktūrām. Dalībvalstīs eh, tās loma galvenokārt attiecas uz tiesībām, principiem un brīvībām, kas jau ir iestrādāts konstitūcijās vispārīgiem principiem Eiropas Savienības likumdošanā un pienākumus, kas izriet no attiecīgiem starptautiskiem nolīgumiem. Un pēdējais ir viens no iemesliem, kāpēc harta varbūt netiek tik plaši apspriesta nacionālā līmenī kā Eiropas Savienības institūcijās. Eiropas Savienības dalību valstu likumdošanas vispārīgi ir, es gribētu uzsvērt vārdu vispārīgi šeit, atbilstīgas hartai. Aptuveni tādā pašā mērā, kā tas atbilst Eiropas eh, cilvēktiesību konvencijai un citiem eh, būtiskiem dokumentiem un aktiem cilvēktiesība aizsardzībā. Tomēr neatbilstība, pat ja tā piesaista dažkārt plašu sabiedrības uzmanību, un pat ja tā ir skandalos, kā tikko to sacīja komisārs Hammerbergs, um, tomēr ir vairāk ārkārtas. Cik tālu eh, tiek eh, piemēroti nacionālai likumi un citi vispārīgi piemērojami akti. Tomēr tā var, eh, tāda var gadīties, un ir jāpasvītro tas, ka Eiropas Savienības tiesa eh, eh, rīcībā nav vērtīga eh, juridiski saistoša instrumenta. Mēs varam izmantot sava veida šablonu, lai izvērtētu nacionālo likumu atbilstību. Tas, kas padarītu hartu atpazīstamāku, konkrētos gadījumos, kas tiek skatīti augstākajās nacionālās tiesās vai Eiropas Savienības eh, tiesā, un eh, secīgi eh, spriedumi un nolēmumi, norādot, kā tas vai cits lēmums pārkāpja hārtu. Līdz šim Eiropas Savienības tiesai nav bijis pietiekam daudz iespēju atbildēt svarīgus vispārīgus jautājumus kuri rodas Eiropas Savienības dalībvalstīs, tad, kad ir runa par hartas eh, piemērošanu. Nacionālās tiesas, kurām ir primārā loma, lai nodrošinātu atbilstību un pamatiesību nostiprināšanu, eh, visdrīzāk eh, nepietiekami apzinās to, kā piemērot hartu, pat ja tās ir saņēmušas sūdzības attiecībā uz pārkāpumiem. Neskaidrība var novest pie tā, ka netiek piemēroti hartas nosacījumi, kas tiešā veidā ietekmē e, nacionālos, e, nacionālās likumdošanas un Eiropas Savienības sekundāro likumdošanu. Tāpat arī tiesā var būt neskaidri, e, kad un kādā veidā ir spēkā vispārīgie principi, ko ir noteikusi Eiropas Savienības tiesa. kā Pols Nemits tikko sacīja, vairāk ir mm, pieteikumi par eh, iepriekšējiem spriedumiem pieaug. Un tiek saņemts aizvien vairāk vadlīniju no Eiropas Savienības tiesas. It īpaši tas attiecas uz tiesām. Man ir jāatzīst, ka Mēs detalizēti analizējam visus eh, Eiropas Savienības tiesu nolēmumus, kas satura atsauci uz pamatiesību hartu. Tāpat ir arī pietiekami daudz neskaidrības attiecībā uz hartas piemērošanu. Šeit es varētu piekrist eh, komisijas novērojumiem eh, pirmajā ziņojumā par Eiropas Savienības hartas piemērošanu, kas tiks sagatavots martā lielākā daļa jautājumu un sūdzību attiecībās kartas piemērošanu, ko mēs saņemam Polijas ārlietu ministrijā, neatiecas uz Eiropas Savienības noteikumu ieviešanu un piemērošanu. Man nav eh, zināma konkrētā situācija citās dalībvalstīs, bet iespējams ir ļoti daudz neskaidrību pār šo jautājumu pilsoņu vidū. Tāpēc ir eh, nepieciešamība informēt labāk un skaidrāk, lai mazinātu šaubu apjoma. Vēl viens punkts ir tā eh, saucamā pamattiesība čekliste. Kas būtu jāiekļauj katrā priekšlikumā no komisijas puses no paša sākuma? Kā mēs varam eh, novērot Eh, parlaments savā 2010. gada decembra eh, rezolūcijā un padomi janvāra secinājumos pieņēma un atzina to, ka pamattiesību garantēšana visā likumdošanas e, procesā, ieskaitot lēmumu pieņemšanas procedūru, ir būtiski. Tāpat arī padome uzsvēra to, ka e, likuma projekti, kas tiek sagatavot pēc dalību valstu iniciatīvai, ka tiem ir jārespektē šī harta. Saskaņā ar padomu secinājumiem visas sagatavojošās struktūras un institūcijas padome ir gatavas sadarboties ar Eh, pamattiesību, pilsoņu tiesību darba grupu par katru konkrētu gadījumu, ja rodas darba gaitā jautājumi. Tāpat arī citi jautājumi, kas uzsvērti komisijas ziņojumā, ir piekļuve tiesai un tiesiskumam, ko garantē hartas 47. pants. Šajā sakarā es gribētu īpaši pasvītrot eh, Un polijas prezidentūra gribētu īpaši pasvītrot to, cik e, nozīmīgas e, ir priekšlikums direktīvai par tiesībām atbalstu un aizsardzību noziegumu upuriem, ko komisija prezentēja maijā. Vēl viena joma, kas nav pietiekami daudz apspriesta, ir hartas piemērošana Eiropas Savienības ārējās attiecībās. Nav nekādu šaubu, ka uh, Eh, Eiropas Savienība ir saistoša harta arī šajā sakarā. Tas eh, rada jautājumus, eh, vai harta varētu stiprināt Eiropas Savienības institūciju vadošo lomu un dalībvalstu lomu, veicinot cilvēktiesību stiprināšanu pasaulē. Un ar šo īso piezīmi es gribētu beigt savu uzstāšanos un pateikties, dāmas un kungi, par jūsu uzmanību. Paldies, eh, Herma kungs, ka piedāvājat polijas prezidentūras nostāju. Padome ir apstiprinājusi eh, savu gribu veidot ciešu dialogu ar parlamentu pamatiesību sakarā, un šajā lībe uzklausīšanā es aicinu jūs un padomi palīdzēt šo apņemšanos, lai tā īstenotos dzīvē. Paldies jums vēlreiz. Un šodien mūsu vidū ir ne tikai Eiropas parlamenta deputāti, bet arī Eiropas padomas parlamentārās asamblejas locekle Kerstina Lundgrāni, kas ir referente ziņojumam Lisabonas uh, līguma ietekme Eiropas padomes darbā, un tagad es došu jums vārdu. Uh, eh, Mr... Paldies, priekšsēdētājs kundze, par to, ka sveicat mani šeit un par to, ka esat organizējusi šo semināru. Uh, Uh, es esmu Eiropas padome referente par Lisabonas līguma ietekmi. Es sākšu runāt par uh, vispirms par vērtībām, lai arī mēs piedzīvojam krīzi. Lisabonas līgums un Eiropas padomu balstās uz vienām un tā pašām vērtībām - cilvēku tiesību ievērošana, demokrātija un tiesiskums Eiropas Savienības lomas pieaugums ir konstatējums tajās jomās, kur līdz šim ir darbojusies Eiropas padome, uh, proti brīvības tiesiskuma uh, jomā. Un uh, šeit ir Eiropas padomei, kā es to arī norādīju savā ziņojumā, mēs esam kā standārts demokrātijas un cilvēktiesību ievērošanas ziņā. Un uh, to ir atzinusi arī Eiropa, uh, gan jūsu komiteja, gan visas Eiropas Savienības institūcijas. Eiropa Eiropas padomes parlamentāra asambleja apsveica uh, Eiropas parlamentu 2010. gada maijā pieņemto rezolūciju, kurā jūs iestājāties par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai, norādot, ka tas ir pirmais svarīgais solis uh, lai pēc tam pievienotos arī citām Eiropas padomes konvencijām. Mēs apsveicam arī jūsu konstruktīvo nostāju, uh, uh, ko īsteno jūsu pārstāvji, uh, vienojoties par Eiropas parlamenta locekļu piedalīšanos um, Eiropas cilvēku tiesību ties, tiesniešu vēlēšanas procesā. Uh, Ir notikušas arī konsultācijas ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un mēs ceram, ka šādas konsultācijas notiks arī turpmāko sarunu procesā, it īpaši par Eiropas Savienības iekšējiem noteikumiem. Tas, mūsuprāt, ir ļoti būtiski un e, e, it īpaši tādēļ, ka tas mums var palīdzēt plašāk informēt sabiedrību un celt sabiedrības apziņu par nepieciešamību Eiropas Savienībai pies pievienoties Eiropas cilvēku tiesību konvencijai. Pēc Lisbo, Lisabonas mm, notiek pastiprināts sadarbības starp Eiropas Savienību un Eiropas padomi, lai īstenot visu Eiropas projektu, par ko iestājas Eiropas padome un par to Eiropas integrācijas projektu īstenošanu, ko īsteno Eiropas Savienība tiek veidot kopīga cilvēku tiesība aizsardzības telpa visā kontinentā, un tas ir visu Eiropas iedzīvotāju interesēs. Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas cilvēku tiesību konvencijai ir ļoti svarīga, bet svarīga arī pievienošanās citām Eiropas padomas konvencijām un uzraudzības mehānismu ievērošana. parlamentārā asambleja arī vienojās par to, ka mēs virzāmies uz vienoto Eiropas telpu attiecībā uz uh, minimālajiem cilvēku tiesību standartiem un tas palīdz mums īstenot mūsu kopīgo sapni. Vispirms Eiropas Savienība pievienojas cilvēku tiesību hartai, pēc tam uh, tiek panākt vienošanās par standartiem un to izvērtēšanu visā kontinentā. Šeit ir pār 47 eh, valdības un Eiropas Savienības institūcijas par saistošiem uzskatīs vienus un tos pašus cilvēku tiesību standartus un to ievērošanu kontrolēs vienas un tās pašas cilvēku tiesību tiesa. Tā Tāpat uh, būs iespējams nodrošināt uh, uh, cilvēku tiesību aizsardzību pret Eiropas Savienības veiktiem pasākumiem vai dalību valstu veiktiem pasākumiem. Tiks īstenota ārēja kontrola par Eiropas Savienības iekšējo tiesisko kārtību un tas palīdzēs nostiprināt cilvēku tiesību aizsardzības līmeni. Bet uh, ir tiešām jūtama liela nepieciešamība pēc jaunas politiskās apņēmības. Ir pagājuši divi gadi, joprojām turpinās sarunas, uh, un tādēļ e, mēs jūtam nepieciešamību, lai dažādas politiskās institūcijas uzņemtos saistības aktīvi iestāties par šādu pievienošanos, jo tas līdz šim vēl nav noticis un šobrīd ir pienācis izšķirošs brīdis. Tādēļ mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai e, šāda pievienošanās notiktu tālāk par standartu saskaņošanu un standartu ievērošanas izvērtēšanu saistībā ar Eiropas Savienības pievienošanos galvenajām konvencijām. Šeit pastāv arī iespēja veidot uh, un pieņemt jaunas konvencijas nākotnē korup uh, pret korupciju, pret, par darb, datu aizsardzību pret cilvēku tirzniecību, pret, uh, par cīņu pret terorismu un tā tālāk. Un arī pievienošanās uzraudzības mekanismam uh, tādējādi novēršot dublēšanos un nodokļu nav, uh, maksātāju naudas neliederīgu izmantošanu. Es arī ceru, ka mums izdosies noturēt sistemātiskas un būtiskas konsultācijas starp Eiropas Savienības institūcijām un Eiropas padomi attiecībā uz Eiropas Savienības likumdošanu un jaunajām likumdošanas iniciatīvām. Tādējādi mēs varētu novērst dublēšanos un standārtu pazemināšanos. Mēs Uh, rūpējamies par to, lai nodrošinātu augstāku cilvēku tiesību aizsardzības līmeni un nevēlamies, lai standarti tiktu pazemināti. Mēs uh, ceram, kā to norādīja komisārs Hamerbergs, ka tā nav konkurences cīņa, ka uh, šeit nav runa par uh, prestīžu, kurai institūcijai būs uh, lielāks prestižs, bet gluži pretēji kopīgiem spēkiem mēs varam izveidot visā Eiropā vienotu telpu, nodrošinot pamat cilvēku tiesību aizsardzību visu mūsu pilsoņu, visas Eiropas interesēs. Mēs uh, neveidojam jaunas robežas Eiropā. Uh, mēs varam, mēs ceram ekonomiskās un politiskās krīzes situācijā uh, veidot vienotu Eiropas projektu, lai nodrošinātu cilvēku tiesību aizsardzību un īstenošanu visā mūsu kontinentā neatkarīgi no tā, par kādu institūciju mēs šeit runājam. Paldies! You, Lundgren. Paldies, Lundgrens kundze! Paldo, paldies par to, ka jūs pie mums varējāt ierasties! Kā mūsu referentes sākumā jau norādīja, mums ir liels prieks mūsu vidu uh, uzņemt arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus. Un kā pirmās uh, sēdes daļas mm, pēdējais runātājs. Es lūkšu uh, uh, uzstāties tagad Amnesty International Eiropas iestāžu biroja direktoru Nikolasu Bergeru. Thank you very much, Madam Chair, and thank you for... Paldies, uh, priekšsēdētājs kundze, paldies par šo uzaicinājumu. Uh, Godātie deputāti, godātie viesi, esmu Nikolas Bergers, es pārstāvu Amnesty International Briselē, bet es šodien pārstāvu arī simts nevalstiskās organizācijas, kas darbojas Amnesty International sadarbības tīklā. Man ir ļoti liels prieks, ka šī uzklausīšana notiek. Man ir gods sēdēt līdzās tik uh, izciliem ekspertiem un pārstāvjiem. Uh, pirms uh, pāris uh, gadiem Viviana Rēdinga prezentēja šo hartu kā jauna laikmeta sākuma Eiropā cilvēku tiesību jomā. Un pirms mēneša šajā parlamentā kopā ar komisiju un parlamenta lūgumrakstu komiteju mums notika seminārs par pamatiesību hartu un pilsoņu lūgurmakstiem sūdzībām. Un patiesībā šis uh, seminārs uh, atmaskoja, kāda ir komisijas īstā attieksme pret šo hartu. Viss ir it kā izčākstējis pēdējo gadu laikā. Eh, nav izprasts, kādos gadījumos harta ir spēkā, lai cilvēki nevērstos nepareizajās institūcijās un lai eh, nepiedzīvotu vilšanos. Jāsaka, tas nedaudz atgādina Kafkas darbus. Cilvēku tiesību krīze Eiropā nav nekas jauns Un Tomas jau īsumā pastāstīja par to, kādas ir mūsu galvenās bažas. Un cilvēki nav nepareizi izpratuši hartu, gluži pretēji, viņi ir ļoti labi sapratuši šo hartu. Un cilvēku tiesība aizstāvi turpinās klauvēt pie Eiropas Savienības durvīm kā līdz šim. Uh, ir ļoti skaidrs signāls dots 60% Uh, cilvēku uh, uzskata, ka viņu tiesības uh, nav pilnībā ievērotas, vai deputāti ir gatavi tagad pieņemt to izaicinājumu. Daudz kas ir runāts šobrīd par kontrastu starp to reklāmas kampaņu, kas tika organizēta, kad harta tika pieņemta, un to, kas notiek reālā dzīvē. Mēs redzam uh, Uh, Romu izraidīšanu uh, Itālijā, apvienotā karalistē, citviet, uzbrukums Romiem, Ungārijām, citās valstīs, uh, slepenie cipa cietumi un tā tālāk. Šī situācija tiešām ir uh, slikta un tiešām žēl, ja mēs dzirdam, ka nekas netiek darīts, tas ir uh, Tas ir ļoti nožēlojami, un ja šī harta nav saistoša atsevišķās dalībvalstīs, tad šeit tiek apšaubīta Eiropas Savienības atbildība. Būtu uh, šī situācija var būt uh, jocīga, ja tā nebūtu tik skumja. 52. pāns tiek bieži piesaukts 51. pāns tiek bieži piesaukts, bet tas patiesībā ierobežo mūsu tiesības. Šī harta, uh, tur ir teikts, nepiešķir jaunas pilnvaras Eiropas Savienībai, bet tikai attiecas uz Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanā. Tātad tas nozīmē, ka dalību valstis ir diezgan uh, negribīgas īstenojot cilvēku tiesības. Un it īpaši šobrīd ironiski ir tas, ka harta patiesībā ierobežo Eiropas Savienības kompetenci risināt cilvēku tiesību jautājumus. Jāsaka, tas ir kaut kas vairāk nekā pārpratums, to es gribētu teikt Malmstrēms kundzei un Redings kundzei. Eh, tiek sludināts, ka ir nodrošināta aizsardzība un ka cilvēki vēlas to izmantot, tad teikt, jūs mūs esat pārpratuši, tā tas nemaz patiesībā nav. Tas ir tā kā tāds dūmu aizseks, eh, lai cilvēki domā, ka tā tas ir, bet patiesībā tā nav. Patiesībā harta tiek izmantot, lai uzbruktu tām vērtībām, kuras tā it kā aizsargā harta tika veidot nevis tikai pirms diviem gadiem, bet patiesībā uzmetums tika veidot jau pirms 12 gadiem balstoties uz tiem principiem, kas tika izmantot Eiropas uh, Savienības tiesās uh, pēdējo desmitgažu laikā šeit ir principi, bet tagad tie būtu jāpaudzē ar konkrētu saturu bet diemžēl šie, šī attīstība notiek pretējā virzienā. Diemžēl par spīti tam, ka Eiropas Savienībā jau ir nepieciešamā kompetence, lai aizsargātu cilvēku tiesības. Šāda kompetence gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī, bet līgumos par to nav runa. Un ko mēs vēlamies teikt Eiropas Savienībai. Neierobežojiet tās pilnvars, kas jums jau ir, un es minēšu trīs piemērus. Pier, par diskrimināciju. Nediskriminācijas pār, uh, princips ir ierakstīts gan hartā, gan līgumos. Ir pieņemti juridiski saistoši instrumenti, piemēram, uh, uh, direktīva, kas aizliedz rasu diskrimināciju Jautājums, kādēļ tas netiek īstenots, kad uh, tiek izraidīti Romi pilnīgi nelikumīgi rakstistisku motīvu dēļ. Nekas neliedz Eiropas Savienībai iejaukties un aizsargāt šo cilvēku tiesības. Tālāk patvērumu meklētāji. Eiropas Savienībai ir vis, visi instrumenti, kas nepieciešami tas, ka tiesības uz patvērumu ir ierakstītas hartā, ir apsveicama, bet kas trauc Eiropas Savienībai īstenot to dzīvē? Atbildības trūkums un arī Eiropas Savienības līdzdalība cip slepenojos pārvadājumos lai gan Eiropas parlaments vairāk kārt ir aicinājis dalību valstis izmeklēt šos gadījumus uh, šajā ziņojumā, kas ir sagatavots, uh, nav nekas runāts ne par uh, spīdzināšanu, ne citiem pārkāpumiem. Vai tas nav pretrunā ar spīdzināšanas aizliegumu? Un tagad es gribētu varbūt paskaidrot, kur ir šī nepareizā izpratne meklējama. Tā nav 51. pāntā, bet gan tādēļ, ka netiek izmantots Eiropas Savienības līguma 7. pāns. Šajā pāntā ir runa par politisko mehānismu, lai novērstu rupjus cilvēku tiešību pārkāpumus dalībvalstīs un uh, par to uh, sodīšanu, bet šis pāns netiek izmantots. Uh, tas novērt pie otrā panta, kur ir runa par vērtībām un tiesībām, ka iznāk, ka šis pants arī nevar tikt īstenots. Bet mēs uzskatām, ka otrais un septītais pāns Eiropas Savienības institūcijām dod tiesības izvērtēt cilvēku tiesību situāciju Eiropas Savienībā un, uh, un um, iestāties par uh, pamatu tiesību hartu. Šeit nav runa par dalību valstu pazemošanu, par rādīšanu ar pirkstu, bet gluži pretēji tas ir instruments, kā nodrošināt, ka visas dalību valstis ievēro cilvēku tiesības, uh, kas ir noteiktas hartā un savieni, uh, Savienības līgumos un Eiropas Savienības cilvēku tiesību uh, konvencijā. Un uh, Eiropas parlamentam saskaņā ar 7. pantu un iniciatīvas tiesību sadaļu lūdzu izmantojiet to, lai cīnītos pret um, cilvēku tiesību deficītu dalību valstīs. Nav nepieciešams kaut kādas jaunas ārkārtas pilnvaras. Jā, ja trūksta uh, pilnvaru, tad izmantojot Eiropas padomus un tās uzraudzības mehānismu pilnvaras. Var uh, izmantot pašreizējo hartu, lai apturētu Romu izraidīšanu un patvērumu meklētāju atraidīšanu un viņu cilvēku cieņas aizskaršanu. Ir pienācis laiks būt godīgiem pašiem pret sevi un uh, domāt par to, kā var aizsargāt uh, tiesības, un ir pienācis laiks arī Eiropas parlamentam izmantot savas uh, tiesības, juridiskās tiesības un panākt šo eh, jautājumu risināšanu. Paldies! Lielas paldies! Paldies jums, Bēger kungs! Nu, un tagad uzsāksim debatas. Lūk, Pirmais runātāja panelis ar savu stāšanos beidzas, bet gribu jums atgādināt, golai kolēģi, lai mēs varētu nodrošināt to, ka pēc iespējas vairāk runātāji var izteikties un uzdot vācā jautājumus. Uzstāšanās laiks ierobežots uz divām minūtēm. Vispirms, tātad lūkšu tos, kas vēlas uzstāties, uzdot jautājumus, kā jau minēju, sanāksmes sākumā. Šeit nevēlamies tik daudz dzirdēt deputātus runājam, nē. Ne gribam dot iespēju izteikties eh, visiem citiem. Tāpat esam saņēmuši jūs uzvārdu šeit sarakstā. Un tad, kad sāksiet uzrunu, lūdzu iepazīstiniet ar sevi. Vispirms Gomešs kundze, lūdzu. Paldies! Vai nav ironiski tas, kad esam šobrīd tajā punktā, kur iedzīvotāji domā, ka ne tik vien cilvēktiesības, bet arī demokrātija tiek apdraudēta. Un to dara tie, kam vajadzētu faktiski īstenot demokrātiju Eiropas Savienībā. Un šeit es runāju par tādām lielām iestādēm kā padomu un valdībām, kas veido šo padomu ekonomiskās krīzes eh, risinājums meklējot. Un te runājam par pamattiesībām, Galvenā problēma arī šajā, probl arī šajā parlamentā pilnīgi noteikti ir tāda, un priecājos, ka parlaments pievērš šiem jautājumiem, ir tieši tāda. Lūk, šajā parlamentā visi ļoti mīlam runāt par cilvēktiesībām, pamatiesībām kaut kādās trešās zemē, pasaules valstīs bet tie paši standarti netiek piemēroti tepat dalību valstīs. Un gribēju teikt, eh, tāpat laikti uzdot Begerkungam jautājumu, ko viņš domā par šo atskaitīšanās trūkumu attiecībā, piemēram, ar šiem cik pārvadājumiem – joprojām Eiropas Savienībā ir valdības, un tās pieder pie visa politiskā spektra, to starp manas politiskās saimnes, kas ir līdzdarbojušās šajos notikumos un nav tikušas augstas pie atbildības. Tas, manuprāt, liecina arī par šī parlamenta darboties nespēju. Manuprāt, tam ir milzīgs tālāks seks uz to, ka Eiropas Savienība netiek uzskatīta par uzticamu partneri kontaktos ar pārējo pasauli cilvēktiesību aizsardzībā un veicināšanā. Ir tīpaši arī mūsu tuvākajās kaimiņu valstīs. Nu, gribu vaicāt, ko jūs domājat par to visu? Kā tas ietekmē Eiropas Savienības tālu? Paldies, kundze! Tālāk, Koeliju kungs! Paldies, priekšsādātāji! Uzskatu, ka tieši tāpat kā daudz paneļrunātāji arī teica, esam novērojuši, ka harta, protams, ir solis uz priekšu, bet ar to vien nepietiek. Priecājos dzirdēt šo atzīšanos no Eiropas padomas pārstāvi puses, kad viņš teica, lūk, ir bijis gan skeptisks pret hartu sākumā, bet, nu, ir novērojis arī politisks rezultāts. Un patiešām pastāv atšķirības starp to, kas, kas, ir, kas ir likums un kāda ir šī likuma piemērošana praksē. Domāju, ka visi ļoti labi saprotam, ka šeit pastāv milzīga atšķirība. Piekrīt arī tam, ko teica nu pat Gomešs kundze. Un parlaments uh, ir dzīves liecinieks tam pierādījums tam. Uh, Daudz no mums ir runājuši par šīm nelegālajiem cipu pārvadājumiem, un komisārs Hamerbergs arī par to runāja. Atminos ļoti labi iniciatīvu pirms gadu, kad uh, cilvēku tiesību apakškomiteja un šī komiteja izteica pieprasījumu pēc novērtējumu par to, cik efektīvi pildītas parlamenta rekomendācijas šajā jautājumā. Mm. Un līdz pat šim brīdim nav darbs uzsākts šai jomā. Mēs joprojām gaidām. Parlaments arī nebūtu nav tik eh, ātrs un čakls, kā vajadzētu tam būt. Ja runājam par jautājumiem, kur iepriekš esam uzņēmušies vadošo lomu, nu, piemēram, lūk, veidojam taču šo pagaidu komiteju cip izmeklēšanas uh, saistībā. Uh, Bet tomēr gribētu skatīties nākotnē, nevis eh, pagātnē. Hamerberga kungs teica, ka pietrūkst sadarbības starp iestādēm Eiropā, trūkst koordinācijas starp ES un Eiropas padomas cilvēktiesību pasākumiem, un kādi ierosinājumi tad ir no jūsu puses, eh, kas ļautu uzlabot šo koordināciju un sadarbību, kas ļautu uzlabot kopējo centienu efektivitāti, stiprināt saskaņotību eh, starp Eiropas Savienības iestādēm un Eiropas padomu? Paldies! Nākamais runātājs Gribu pateikties visiem paneļa runātēm, un tīpaši Hammerberga un Berger kungi, Berger kungiem par to, ka viņi bija gan atklāti. Kā parlamentārieta vēlos uzdot jautājumu. Priekšsēdētājs šķiet nebija šeit pašā sākumā. Vai komisārs Reding un Malstrēm arī tika uzaicināts uz šo konferenci un uzklausīšanu? Būtu bijis taču ļoti jauki, ja arī viņas būtu bijušas šeit bet es nezinu, vai viņas saņēma uzaicinājumu. Es, protams, augstu vērtēju viņu darbu daudzās jomās, bet es domāju, ka tieši šajā jomā arī viņa ieguldījums būtu ļoti nozīmīgs. Es, protams, saprotu, ko teica Nemits kungs un tam līdzīgi, bet es domāju, ka tieši komisāri ir tie, kam vajadzētu pārstāvēt Eiropas komisijas ārpus un nevis tikai kāds, nu, lūdzu, jūs kā direktors. Gribēju uzdot jautājumu Hamerberga kungam par attieci, par saikni starp cilvēktiesību konvenciju un pamatiesību hārtu, jo šķiet tieši jūs bijāt tas, kas teica, uh, ka Eiropas padomas konvencija ir vairāk kā 50 gadu veca. Tā tika izveidot tūlīt pēc otrā pasaules kara un savā saturā ir ļoti vecmodīga. Savukārt harta ir ļoti jauna un tur atsevišķi tādi norādījumi un noteikumi, kas tobrīd vispār pat netika, netika ņemta vērā. Nu, piemēram, diskriminācija pamatojoties uz seksuālu orientāciju un tam līdzīgi. Šobrīd, piemēram, vismaz tiek par to runāts un tam līdzīgi. Tāpat jūs arī runājāt par to, kāds um, sajukums pastāv. Šķiet, Lundgren kungs par to runāja um, starp šo abu dokumentu formulējumiem. Nu, varbūt jūs varētu pastāstīt um, tīri no Eiropas Savienības puses arī, ko mēs varētu darīt, lai izmantot konvenciju daudz biežāk. Jūs pieminējāt plašsaziņas līdzekļu likumu Ungārijā. Nē, nu par to, protams, man nebija nekāda prieka klausīties. Diemžēl man tiešām bija ļoti žēl kaut ko tādu dzirdēt. Bet mm, gan no komisijas puses mēs, kā parlamentārieši, gribējām dzirdēt, vai tāpat arī no padomas puses, vairāk tādas apņēmības attiecībā uz Ungāriju. Un mēs bijām šeit parlamentā vīlušies, ka tas netika darīts. Uh, un domājām, ka vajadzētu plašāku sadarbību starp Eiropas Savienību ar, un Eiropas Padomu konvencijas piemērošanā. Tas attiec arī uz mums kā uz parlamentu. Un tālāk, ko mēs kā parlaments varam darīt lietas labā, un te runāju par Begerkunga uh, izteikumiem. Šeit parlamentā, protams, cenšamies būt tie, kas izdara šo grūdienu, kas mudina komisiju vajadzības gadījumā un varbūt pat liek tai iet tālāk, bet problēma jau lielākoties ir tieši dalību valstīs un padomē. Un, um, ja parlaments varētu darīt visu, kas tam patīk, piemēram, attiecībā uz Ungārijas plašsaziņas līdzekļu likumu, un šeit pirms diviem gadiem bija vēl līdzīgs gadījums, kad vēlējāmies izstrādāt rezolūciju par plašsaziņas līdzekļu koncentrēšanos, fokusēties tieši uz Itāliju un uh, tātad preses īpašniekiem, tam līdzīgi toreiz neizdevās neko panākt. Mēs bieži vien nes, nevaram nodrošināt vairākumu pat šeit parlamentā. Kur tad nu vēl padomē? Domāju, ka manas uzstāšanās vairāk bija tāda kā komentāri, nevis jautājumi, bet mēs parlamentā tomēr lielā mērā vēlamies paļauties uz pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas ne tikai varētu sniegt mums informāciju un izdarīt uz mums spiedienu, bet varētu izdarīt spiedienu arī uz padomu un dalību valstīm. Un tieši tur ir vajadzīga pilsoniskā sabiedrības aktīvistu darbība. Un eh, tieši tur jāliek fokus eh, uz uzsvars tieši uz tiesību īstenošanas pusi. Paldies, Lunačeks kundze! Lūkšu runātājus ļoti precīzi iekļauties divās minūtēs, jo citādi mums neizdos, nebūs laiku uzklausīt atbildes uz jūsu jautājumiem. Kas attiec uz jautājumu par to, vai uz šo uzklausīšanu tikt uzaicināts komisā, komisārs, jūs minētās komisārs, sekretārs man informēja, ka abas komisārs tika uzaicinātas, Malstrēms kundze atteicās, sakot, ka šie jautājumi ir Redings kundzes atbildības lokā, un Redings kundzei savukārt bija zinām pasākumu šodien, eh, un tāpēc viņi nevarēja ierasties. Un tieši tāpēc pie mums ieradās pamatiesību un pilsonības direktors Pauls Nemits jo viņš ir atbildīgs tieši par šiem jautājumiem. Nākamais runātājs - Lutfords kundze, lūdzu. Paldies! Jautājums, ko gribēju uzdot, jau tika uzdots. To uzdevu Koeliju kungs, respektīvi par to, kā es, kā es un Eiropas padomu grasās sadarboties nākotnē. To es atbalstu šo jautājumu, bet gribu nākt lai arī pāris komentāriem. Es domāju, ka tas, protams, ir ļoti cerīgi, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies pievienoties konvencijai. Jo tas kopumā palīdzētu nu, šo loku kopumā noslēgt. Un es tiešām arī ceru, ka mēs varēsim visas šīs savstarpējās sacensības nolikt aiz muguras un panākt to, ka šī cilvēktiesība aizsardzības sistēma darbojas. Es domāju, zināmā mērā pastāv paradoks, ka Tomas Hammerbergs, kas Mm, apbrīnojami aktīvi strādā šai jomā, mm, eh, ir, nu, saņem varbūt mazāk eh, pilnvars, bet ES komisāri šajā ziņā būtu ļoti pilnvarots kaut ko darīt, bet tāpat laikā nevēlas izmantot sankcijas un, un pasākums, kas būtu viņa rīcībā. Tāpēc kaut kur šeit šķiet ir potenciāls tālākai sadarbībai. Tā, lai mēs varētu izmantot abus šos instrumentus, gan Eiropas Savienību, gan Eiropas Padomi, un panākt uh, situācijas uzlabošanos dalību valstīs. Es, protams, saprotu, ka Eiropas parlamentam arī tāpat ir jāuzņems savu atbildību un jāizpēt visi juridiski pieejamie uh, varianti kas, protams, nav tik plaši kā komisijai vai padomē, bet arī mums nenoliedzami ir jārīkojas. Nu, pašos pamatos, manuprāt, sastopamies ar problēmu, tieši tā kā Lunčakas kundze teica, ka parlamentā mums pastāv zināma negribība no atsevišķiem nostūriem, tīri nacionāli interešu pamatiem, eh, rīkoties. Tā it kā mēs šeit būtu kaut kādi uh, diplomātu, kaut kāds diplomātu klubiņš. Nē, bet mums taču ir jāuzņemas e, atbildība par šo kopienu, kurā valda tiesiskums un to normu izpildīšanu, kas paredzētas līgumos. Un tāpēc es domāju, ka mēs varam viens otru saukt pie kārtības un krimināla tiesība jomā uh, un arī visā Eiropas Savienībā uh, mums ir jāstrādā pie tā, lai būtu, lai, lai tiktu īstenots visas tās normas, kas paredzētas konvencijā, hartā un tiesību aktos. Tātad visas šīs normas ir jāievēro. Un tāpēc ir jās, eh, nepietiekam bieži dzirdam um, izteikumus tādus, kā, piemēram, lūk, tas, kas norisinās jūsu valstī, tas skar arī mūs. Nedrīkstam šeit ļauties šķelties, nedrīkstam skatīties uz šiem norobežojošiem punktiem. Mums jābūt pilnīgi vienlīdzīgai attieksmei un jāizdara vienlīdzīgs spiediens uz pilnīgi visiem un jāizmanto visi instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, lai tiktu pāri tiem šķēršļiem un arī, lai tiktu pāri saviem varbūt eh, netik pareiziem ieradumiem. Paldies, un pēdējais jautājums uzdevēj, uzdevējs ir jūs, kundze, aizmugurējā rindā. Eh, Tur eh, aiz, tūlītais Sārs Lutfords. Paldies, ka devāt man vārdu. Es esmu Renault kundze. Aux énormes problèmes qui ont été énoncés sastopamies ar milzīgām problēmām, un Tomas Hamerbergs arī par tām runāja. Man šķiet, ka mums šeit vajadzētu pievienot vēl arī nabadzības problēmu. Kā tad cīnīties pret šo ārkārtīgi ekstremālo vardarbību, tāpat laikā mm, ņemot vērā to, ka nedrīkst pārkāpt pamatiesības, un kā šo cīņu iekļaut Eiropas iestāžu rīcībā, nu, piemēram, Man šķiet, ka pamatiesība aģentūrai vajadzētu veidot uh, savā programmā arī e, tieši konkrētu sadaļu, kas cīn, kur paredzēta cīņa pret nabadzību. Ir jā, jānodrošina efektīva pieeja tieši šiem visnabadzīgākajiem, jo tas ir daļa no pamatiesībām. Te runāja tieši par nodarbinātības jomu, par kultūras jomu, izglītības jomu, veselības pakalpojumiem, tiesiskumu, tāpat arī e, ģimeņu aizsardzību, bērnu aizsardzību protams, arī jāroda apmācību. Un man šķiet, ka gaidāmajā daudzgadu programmā šis jautājums būtu skaidri un gaiši jānosauc. Otram kārtām diskriminācija atkarībā no sociālas izcelsmes. Nu, protams, ka nabadzīgākie piedzīvo dažādu veidu diskrimināciju. Un šāda sociālās izteiksmes diskriminācija tiek noteikti 21. Eh, pamatiesību hartā, respektīvi to, ka šāda diskriminācija nav pieļaujama. Un tā uzskatām par pilnīgi nelegālu un nepieļaujamu. Tas būtu jāatceras gan aģentūrā, gan arī citos jomās. Gribu pievienoties arī Nikolā Beger teiktajam, jo mēs eh, nevaram pilnībā paļauties tikai uz Eiropas Savienības mēroga kompetenci. Nepieciešams virzīties uz priekšu arī dalību valstīs. Bet katrā ziņā jāatceras, ka izkļūšana no nabadzības arī ir viena no pamatiesībām, un tādu šo tiesību īstenošanu jānodrošina. Domāju, tāpat jāatcerās arī par sociālo hartu, kas būtu jāgroza un kas būtu arī jāpieprasa. Paldies! Nu, un tagad došu vārdu mūsu paneļu runātājiem, kas varētu nākt klajā ar atbildēm šiem jautājumiem. Pirmām kārtām došu vārdu komisijas pārstāvim Nemits kungam, pēc tam Hamarbergam, tad varbūt Hermas kungs vēlas izteikties, ne viņš to nevēlas darīt, pēc tam Beger kungs un Lundgrēns kundze. Tātad Nemits kungs, lūdzu, jums pirmajam vārds. Thank you very much. Um... Paldies. Gribu sacīt, ka komisija ļoti nopietni izturas pret savu pienākumu sekot un uzraudzīt Eiropas Savienības noteikums, taiskaitā līgums, un tas nozīmē to arī, ka tad, kad mēs eh, iesniedzam prasības Eiropas Savienības tiesā, mums ir dziļa pārliecība, ka mēs uzvarēsim, jo ik viens zaudējums grautu eh, komisijas darbības nākotnē. Tā tad ir daudz polemikas, taču tiesiskums nozīmē to, ka mēs aprobe uzskatāma, ka kompetences uz eh, un tiesības eh, ir jāpiemēro pareizi. Bet dažkārt eh, atsevišķi uzskata, ka viņiem piestāv, pie, pienāks tiesības, kuras patiesībā nepienāks. Šodien Daudz eh, paziņojumu ir pēc būtības nepareiz. Piemēram, pār slepeniem lidojumiem. Ik viens komisārs, kurš atbildēja par pamattiesībām, ir uzturējis dialogu ar attiecīgajām dalībvalstīm, kur šī problēma pastāvēja, un ar panākumiem. Es gribu nosaukt četrus piemērus. Polijā Um, krimināla vajāšana ir uzsākta, un Hammerberga kungam gribu sacīt, ka tas notiek arī ar komisijas iesaistīšanos. Ne viss ir e, uzreiz redzams un pamanāms, saprotami iemeslu pēc, taču šī joma nav stingri mūsu juridiskajā kompetencē, bet mēs esam iesaistījušies e, šeit Eh, līdz ar hārtu un atbilstoši hārtai. Daži vārdi par eh, Hamerberga kunga pieminētiem konkrētiem jautājumiem. Es būtu varējis izveidot tādu pašu uzskaitījumu, skatot šos pašus jautājumus un pasvītrojot konkrētas darbības, ko komisija ir veikuši šajā sakarā. Piemēram, par Romiem jūs ļoti labi zināt, ka komisija ir rūpīgi izpētījusi juridiskas darbības un veikusi darbības kā arī sagatavojas darbības plānu, kur ir iekļauti elementi attiecībā uz izglītību, pret diskrimināciju, sociāliem jautājumiem, uz kuriem jūs visi atsaucāties. Mums ir integrēta pieeja tiesībām, mums nav legalistiska pieeja, un Romu eh, kopiena ir labs piemērs. Par pēdējo ar pēdējā runātāja pieminēta par sociāliem jautājumiem, par hartu. Gribu sacīt, ka mums ir aģentūra, kura ir konkrēts mandāts uzraudzīt sociālās tiesības, taisskaitā sociālo diskrimināciju, ierobežojums tiem, kas nāk no trūcīgām ģimenēm, piekļuve izglītībai un citām iespējām mūsu sabiedrībā. Un tā ir uh, Eiropas aģentūra dzīves apstākļiem, un es gribētu sacīt, ka lai izvairītos no pārklāšanās, ko šeit pieminēja Eiropas padomes pārstāvji, nav nekādas vajadzības veidot dubultu mandātu aģentūrām, kurām bez tam ir, kuras bez tam ir daļēji neatkarīgas. Ar to es gribu sacīt, ka mums ir jābūt atbildīgiem un parlamentam līdz ar komisiju, lai mēs piešķirtu aģentūrām mandātus, kas nedubultojas, jo ja mēs tādus izsniedzam, tad tā ir ļoti um, jau tā nelielo resursu izšķērdēšana. Tāpat runājot par sadarbību ar Eiropas padomi, mans viedoklis ir tāds, ka šīs ir ļoti nopietnas, interesantas debates, kas norit sabiedrībās starp augstākajām juridiskajām lēmēju iestādēm, starp cilvēktiesību tiesas priekšsēdētāju, Eiropas Savienības Eh, tiesas priekšsēdētāju un dalība valstu konstitucionālo tiesu eh, priekšsēdētājiem. Un es domāju, ka šeit ir daudz līmeņu pār eh, sadarbības jēdziens, kas mēģina izvairīties gan no plaisām, gan no pārklāšanām vissvarīgākos, eh, vissvarīgākajos pamattiesību jautājumos. Šis jautājums ir sarežģīts, tas vienmēr ir bijis sarežģīts, un eh, tas nekad nav bijis vienkāršs. Eh, demokrātijā vienmēr ir sarežģīts situācijas, kas. Um, um, ar kurām mums ir jāsaskarās, un mums ir jānodrošina, ka tā tiek labi pārvaldīta, strādā cilvēku interesēs, bet mums ir, manuprāt, jāiedvesmojas no šī dialoga starp uh, tiesu iestādēm un pēc tam jāskatās pēc nākamā līmeņa dialogu starp izpildvarām un administrācijām dažādās struktūrās un jāmēģina veidot tāda paša Eh, rakstura kooperatīva daudz eh, sadarbība, lai nodrošinātu to, ka pilsonis, kurš iesniedz sūdzību mums, netiek vienkārši aizsūtīts projām, bet ar mūsu palīdzību atrod pareizo struktūru, kas varētu būt noderīga. Es domāju, ka šāda veida sadarbība ir uh, jāievieš praksē, un praksē ir tas, kas ir eh, vissvarīgākais, ne tikai tas, ko saka likumburtsam. Es pieņēmu lielā mērā zināšanai izskanējušās kritiskās piezīmes šodien. Un, manuprāt, tad, kad mēs runājam par eh, pamatiesībām likumdošanu, ir būtiski izturēties pret tematu nopietni ar cieņu, jo pretējā gadījumā mēs graujam tiesisku valsti. Komisija turpinās skatīt šo jautājumu ar pienācīgo cieņu un ar korektiem paziņojumiem, un esam atvērti sadarbībā ar visiem, kas vēlas šajā darbā pies, pievienoties, bet mēs ne nepārveidosim Eiropas Savienības juridisko kārtību tādā veidā, lai maldinātu pilsoņus. Mums ir kopīga atbildība šeit un e, ar e, prasībām vien mēs nevien, e, nevarēsim šo situāciju pārvērst. Paldies, es dodu vārdu tagad Hammerberga kungam īsai reakcijai. Paldies! man, tā bija norāda, ka man nevajadzētu runāt pārāk ilgi. Vispirms Rino kundze, nabadzība ir ļoti nopietnas cilvēktiesību jautājums. Mēs eh, atzīstam, ka ekonomiskā krīze ir bijusi ar postošiem efektiem uz visneaizsargāto sabiedrības daļu un ir nepieciešams būt konkrētākiem un precīzāku analīzi, tad, kad mēs runājam par līdzekļiem un veidiem, kā pasargāt vecā gada gājumu cilvēkus, invalīdus, atsevišķus ģimeņu grupas, vienvecāku ģimeņu grupas no taupības budžetu sekām, kas tiek prezentēti Eiropas valstīs. Tā ir nopietna cilvēktiesība problēma. Un Esmu gandrīz, ka mums ir e, īrijas cilvēktiesību komisārs šeit, un, jo mums nesen no, bija interesanta situācija par to, kā mēs varētu pasargāt viss e, e, neaizsargātās grupas no negatīvām grupām. Par atbildību runājot, mēs neesam pietiekoši daudz strādājuši uh, pie šī jautājuma. Mums ir jāzīst eh, argumenti par CI, par CIP eh, sadarbību, taču šā veida konfidencialitāte nevarētu tikt izmantota, lai slēptu nopietnus cilvēku tiesību pārkāpumus. Un tad, kad ir pamatot pierādījums spīdzināšanai, tad ir šie fakti e, jāceļ gaismā un jānodrošina tas, ka nav nesodāmības tad, kad mēs runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem. par mehānismu, ko piedāvā Eiropas tiesa un Eiropas Savienības institūcija. Es domāju, ka pa, mums nevajadzētu palaist garām iespējas kādas. Type of problem that we have uh, tried to define here Sort of two... E, ka Eiropas Savienības e, pievienošanās Eiropas Savienības konvencijai, Eiropas Savienības konvencijai sniedz lielas iespējas. Bet īstermiņā šeit ir arī runa par attieksmēm starp būtiskākiem spēlētājiem abām pusēm. Un mums ir jāizprot arī, ko pretējā puse domā šajā sakarā. Un, un ir bijušas zināmas nesaprašanās līdz šim konkrētās situācijas. Taču iestājas diskusijas ļoti būtiskas tad, kad mēs runājam par konvenciju un pamattiesību hartumu harta ir 50 gadus jaunāka, tas nozīmē, ka tā ir ietvērusi, tā ir ietvērti atsevišķi jautājumi, kas netika skatīti e, tajā laikā, pirms 50 gadiem. Taču mums ir arī kapacitāte balstīta uz konvenciju strādātiem principiem, attīstoša interpretācija tam, ko šie principi nozīmētu šodien. Es, Eh, domāju, ka sīkāk par to stāstīs Fransuāze Tulkens, un viņi to izdarīs daudz precīzāk nekā es. Bet tāpat ir arī citi piemēri, kad uh, harta ir pieminēta Strasbūras tiesas piem, uh, nolēmumos, piemēram, pagājušā gada jūnijā. Uh, lieta, eh, kurā tiks skatīta sūdzība no Austrijas attiecībā uz vienu dzimumu pārtiesībām precēties, kad tika piemērota harta kā viens no secinājuma pamatiem. Līdz ar to pastāv savstarpējs labums izmantojot uh, šo situāciju. Es arī gribu piekrist Sāras Latfordas sacītajam, ka tā nav nevienas jomas Eiropā, kas jās būtu, kas nevar tikt uzraudzīta tad, kad mēs runājam par cilvēku tiesību ievērošanu. Paldies, Hamerberg kungs, un tagad es došu vārdu Eh, Bēger kungam un lūdzu jūs, lūkšu jūs izteikties maksimāli īsi. Paldies! Eh, jā, eh, mēs vienmēr, mums nav paticis šis 51. pāns bet um, tas notiekošais uh, ir apstiprinājis mūsu bažas. Mēs esam tiešām vīlušies par komisijas attieksmi šai jomā. Tagad īsumā par uh, uzdotiem jautājumiem par cips lepenajiem pārlidojumiem. Tagad ir pieejami plaši dati, arī Somija ir publiskojusi datus par lidojumiem un ir skaidri pierādīts, ka tādi ir uh, notikuši. Tas attiecās uz Guantanamo ieslau, ieslodzītēm ir notikuši kopīgas darbības, un mēs nesaprotam, kāpēc nav pienācīga izmeklēšana īstenota. Jā, komisija ir kaut ko darījusi, ir nosūtījusi vēstules, bet nav sekojusi, kas, kas tālāk notiek. Jautājums, kādēļ netiek piemērot septītais pāns, kur ir aizliegts uh, īstenot spīdzināšanu, un spīdzināšana ir notikusi Eiropas Savienības teritorijā, un reakcija ir nepietiekama. Vēl viena īsa atbilde. Ungārijas plašsaziņu līdzeklis ir fantastisks piemērs, un mums tas ir jāanalizē, jāanalizē, kas ir noticis. Uh, ANO referents par eh, runas brīvības jautājumiem skaidri pateica, kas ir noticis. Un komisija saka, ir paziņojusi atvainojamies, bet mēs diemžēl neko nevaram darīt, mums nekādas iespējas nav. Tā nedrīkst turpināties. Nedrīkst būt neviena zona, uz kuru neatiektos cilvēku tiesības. Uh, Un uh, tagad tiek atrasti dažādi caurumi, un dalībvalsts neatbild par savu rīcību. Tagad atbildot sārai, jā, es tiešām pateicos jums, jūs vienmēr esat stingri iestājusies par cilvēktiesībām. Es gribētu aicināt apvienotās karalīstes deputātus ietekmēt valdību savas valsts valdību, jo šī valdība ir ļoti kompetents pārkāpējs un vēlas sagraut visu šo sistēmu Eiropā. Um, totally. so it's the... Jā. Šī uh, direktīva par piekļuvi juridiskai pār, aizsardzībai uh, direktīvu par uh, vardarbību pret uh, sievietēm, to tās vēlas sagraut, un arī citas dalību valstis arī vēlas veikt obstrukciju, un mums tas ir tiešām pret to jāvēršas. Paldies! Tagad vārds Lundgrens kundzei. Jā, Paldies! Es gribu teikt, ka mums, kā deputātiem, ir ļoti būtiski Eiropas padomē, Eiropas parlamentā un dalību, nacionālajos parlamentos iestāties par pievienošanos Eiropas konvencijai. Tas ir izšķirošs uh, veids, kā nodrošināt, lai būtu kopīga cilvēku tiesība aizsardzības zona visā Eiropā. Es ceru, ka mums tas izdosies tuvākajā nākotnē un nevis tālā nākotnē, bet tas viss ir atkarīgs patiesībā no mums pašiem. Un tāpat pievienošanās citām konvencijām ir būtiska. 50 gadu laikā ir pieņemtas daudzas konvencijas un protokoli, un uh, ir iespējams, lai eh, tos padarītu par kopīgu normatīvu bāzi Eiropas Savienībai un Eiropas padomē. Un es ceru, ka tas arī tiks darīts. Protams, sadarbības starp mūsu parlamentiem likumdošanas procesā, un es īpaši šeit runāju par normatīviem aktiem, jā, mēs varētu sistemātiskāk īstenot šo sadarbību un tā arī nodrošināt, ka mēs neradām jaunus caurums likumdošanā un ka neradām konkurenci starp dažādiem uh, juridiskajiem pamatiem, jo tas nenāktu par labu cilvēku tiesību aizsardzības situācijai un tas nenāktu par labu arī nodokļu maksātājiem. Mums tāpat ir jāsadarbojas uzraudzības procesā, jo daudz kas ir izdarīts šajā jomā Eiropas padomē. Mums ir arī uh, godājams institūcijas, kas palīdz mums uzraudzīt konvenciju izpildi un cilvēktiesību situāciju. Pievienojoties uh, tām, arī mēs varētu kopīgiem spēkiem darboties un veidot vienotu Eiropas telpu cilvēku tiesību aizsardzības jomā. Un tas ir atkarīgs no mums, tas ir mūsu rokās. Mums ir jāvērš pie mūsu valdībām, komisāriem un jānodrošina, lai pārmaiņas notiktu. Paldies Lungrēnas kundze, paldies citiem diskusijas dalībniekiem un ekspertiem. Un tagad es vēlētos lūgt mums pievienoties mūsu nākošās semināra daļas runātājus. Un liels paldies jums! We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 invite uh, our panelists for the for the aicinu mūsu uh, semināru otrās daļas uh, dalībniekus, runātājus uh, ieņemt vietas prezidijā. Mums būs Is... Diemžēl es nevaru izsludināt pārtraukumu, jo mums vienkārši nav tik daudz laika. Es lūgdu Egilu Levitu, Eiropas Savienības tiesas tiesnesi, šeit nākt prezidijā, un es aicinātu turpināt diskusijas ārpus šās zāles durvīm. Man ir liels prieks sveikt Egilu Levitu, kurš ir Eiropas Savienības tiesas tiesnesis. Viņš uzsāks otro uh, semināra daļu. Levita kungs, lūdzu, vārds jums. Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Liels paldies! Dāmas un kungi, es jums pateicos par iespēju jūs uzrunāt šajā komitejā uzklausīšanā. Vispirms es gribu paziņot, ka es atspoguļošu tikai savu personisko viedokli, nevis Eiropas Savienības tiesas viedokli. Un es eh, nedaudz vēlos pievērsties par eh, hārtu un Eiropas cilvēku tiesību aizsardzības sistēmu un par hārtas uh, piemērošanu un aptvērumu. Un uh, par to jau nedaudz arī runāja Nemitskungs un citi kolēģi. Pirmais uh, jautājums uh, par hartas attaisnojamību ir tās aptvērums un tās ir noteikts hartas 51. pāntā nevar nepamanīt, ka starp hartas saturu un aptvērumu pastāv zināma spriedze. Saturs ir plašāks nekā tās aptvērums hartai. Harta nosaka virkni pamat tiesību, kuras nav reāli īstenojamas, jo aptvērums ir šaurāks. Iemesls ir tāds, ka likumdevējs ir vēlējies parādīt Eiropas pilsoņiem visas pamatiesības, kas pastāv Eiropā. Un tas ir moderns cilvēku tiesību dokuments pasaules kontekstā, bet saskaņā ar līgumiem tikai dažas no šīm tiesībām ietilpst Eiropas Savienības kompetencē tas var radīt zināmus pārpratumus sabiedrībā, jo pirma, 51. hartas pants, kas ierobežo tās aptvērumu, ir formulēts diezgan sarežģīti, un sarežģītais, sarežģītā panta redakcija apgrūtina tā izpratni. Īsumā harta neatiecas uz visām situācijām, kurās uh, E, e, oficiāli pastāv pamatiesības Eiropā. Eiropas Savienībā pamatiesību aizsardzība ir garantēta gan dalību valstu konstitucionālajās sistēmās, gan Eiropas Savienības līmenī ar hartas palīdzību. Harta attiecas uz visām Eiropas Savienības institūcijām un e, veidojumiem to darbību, un tas attiec uz pad Eiropas parlamentu, komisiju, padomi, kam pilnībā jārūp jārīkojas saskaņā ar hartu. Harta attiec arī uz Eiropas Savienības ārējo darbību. Harta attiecas tikai uz dalību valstīm tādā gadījumā, kad tās īsteno Eiropas Savienības tiesības. Un tādēļ Eiropas Savienību un tās institūcijām šī harta ir saistoša, bet attiecībā uz dalību valstīm šis sa šī saistošais raksturs nav tik skaidri izteikts, un tas sabiedrībā ir uh, grūtāk saprotams, un arī juristiem dalību valstīs tas nav tik viegli saprotams vienmēr. Uh, harta neatiecas uz situācijām, kad nav spēkā Eiropas Savienības tiesības saskaņā ar to, kas ir definēts Eiropas Savienības līkumo, līgumos. Bet tā pašā laikā Eh, pamatiesības ir garantētas dalībvalstīs saskaņā ar nacionālām konstitucionālām sistēmām. Un eh, šo tiesību īstenošanu eh, garantē nacionālās tiesas. Un tiesas nodrošina šo tiesību īstenošanu. Šobrīd, piemēram, Eiropas Savienības tiesā tiek izskatīta lieta saskaņā ar Mūsu viedoklis šeit ir skaidrs nacionālā konstitucionālo tiesību pārkāpums, bet mēs neko šajā lietā nevaram nolemt, jo mēs neesam kompetenti spriest par nacionālām tiesību sistēmām. Un mēs arī nevaram uh, piemērot Eiropas uh, Savienības hartu. Un šajā gadījumā tiesas rokas ir sasietas uh, 51. panta dēļ. Turklāt visas dalību valstis ir uzņēmušās saistības ar saskaņā ar Eiropas Savienības, ne, ar Eiropas padomas uh, cilvēku tiesību konvenciju neatkarīgi no uh, Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un kad ir izsmelti visi līdzekļi nacionālā līmenī, personas var vērsties Strasbūras cilvēku tiesību tiesā šīs uh, pamat eh, tiesība aizsardzības sistēmas sarežģītība prasa rūpīgi norobežot uh, sistēmu piemērotības robežas. Tas nozīmē jānodala kompetenci starp nacionālām, konstitucionālām tiesām un Eiropas uh, padomas cilvēktiesību tiesu no vienas puses un otras puses Eiropas Savienības tiesu Eh, es gribu norādīt, ka hartas pamat eh, ideja nav nodrošināt sistēmu harmonizācijas starp dalību valstīm. Harta nenosaka minimālos standartus, kas būtu attiecināmi uz visām dalībvalstīm, kā to dara Eiropas cilvēku tiesību harta, eh, cilvēku tiesību konvencija. Uh, galvenā pamatdoma, veidojot hartu, bija nodrošināt vienot Eiropas Savienības tiesību īstenošanu. Ir skaidrs, ka Eiropas Savienības tiesības nevar interpretēt un īstenot, pamatojoties uz atšķirīgām prasībām un standartiem dalību valstī uz pamattiesībām. Bet tas attiec uz Eiropas Savienības tiesībām. Uh, Tas pats sakāms par Eiropas Savienības tiesību spēkā esamību. Um, un uh, mēs nedrīkstam pieļaut, ka būtu heterogēna 27 gadījumos atšķirīga Eiropas Savienības tiesību piemērošana ir absolūti skaidrs no tiesas viedokļa, ka dalību valstu pienākums ir eh, respektēt hartas eh, prasības, eh, īstenojot Eiropas Savienības tiesības. Un šeit ir uh, Uh, redzams, uh, kādi ir ierobežojumi saskaņā ar 51. pāntu. Harta arī nepārklājas vai nedublējas ar nacionālo konstitūciju normām un tiesību aizsardzību, kas ir paredzēta Eiropas cilvēku tiesību konvencijā harta papildina, bet neaizstāv nacionālās konstitucionālās sistēmas un Eiropas cilvēku tiesību konvencijas garantētās cilvēku tiesības un to aizsardzību. Lai gan harta stājās spēkā tikai pirms diviem gadiem, Eiropas Savienības tiesa jau ir pieņēmusi 55 līdz 60 nolīgums attiecībā nolēmums attiecībā uz šo hartu nolēmumos ir runa par dažādiem juridiskiem jautājumiem, piemēram, par sociālo politiku, personu brīvu pārvietošanos, bēgļu statusu un savienības pilsonību. Ir daudzas problēmas saistībā ar hartu, kas jārisina ar tiesu prakses palīdzību. Visi visas cilvēku tiesību normas uh, saistībā ar nacionālām konstitucionālām tiesībām un, un uh, cilvēktiesību konvencija arī prasa uh, interpretāciju. Tagad mēs vairākos gadījumos saskaramies ar jautājumu par hartas prokuratūru praktisko pielietojamību ņemot vērā horizontālo efektu, vai fiziska persona var atsaukties uz šo hartu attiecībā uz otru fizisku personu un drīz tiks pieņemts pirmais nolīgum, nolēmums par šo jautājumu. Jā, vai man vēl ir 3-4 minūtes manā rīcībā, tad es varētu vēl paskaidrot vienu uh, jautājumu. Labi, trīs minūtes. Tātad no visām šīm problēmām, kas ir saistīts ar hartu, es trīs minūtēs vēlētos kā ilustrācijai pakavēties par to, kāda ir tiesas uh, funkcija, nošķirot tiesības no vienas puses un principus no otras puses. Tas ir noteikts 51. panta pirmās daļas otrajā daļā, bet tur nav norādīts, vai tās ir tiesības vai principi. A, oficiālie skaidrojumi attiecībā uh, uz 50 otro pāntu saistībā ar 51. pāntu ir teikts, ka uh, tiesības ir jāievēro, bet uh, principi jārespektē. Un šeit ir uh, skaidri redzama atšķirība. Balstoties uz tiesas jurisprudenci, uh, arī dalību valstu uh, sistēmās ir norādīts, ka principi nedod uh, tiesības vērsties ar tiešām prasībām. Uh, 52. pānta 5. daļā ir norādīts, ka principus var īstenot institūcijas, uh, organizācijas un tā tālāk dalību valstīs, ka tās īsteno Eiropas Savienības tiesības. Un principi ir, uh, principiem jābūt juridiski uh, būtiskiem tikai interpretējot šādus aktus, spriežot par to legalitāti. Nošķiršana starp principiem un tiesībām ir jābalstās uz uh, dalību valstu konstitucionālo tiesību sistēmu, meklējot kopsaucēju. Uh, diskusijas par subjektīvajām un objektīvajām tiesībām, it īpaši attiecībā uz sociālajām tiesībām, kas ir pamatojamas un var tikt apstrīdētas um, konvencijas uh, dalībniekos. Tas ir attiecībā tā, šeit domāju konventu, kas uh, izstrādāja hartu. Eh, ir jā, eh, pastāv dažādas politiskā pieeja un tradīcijas attiecībā uz subjektīvām, objektīvām tiesībām un tīpaši uz sociālām tiesībām. Kā jau es norādīju, uh, uh, harta nenorāda, kurš pāns ir uh, saistīts ar tiesībām vai principiem vai abām. Un šo Eh, jautājumu varēs atrisināt turpmākā Eiropas Savienības tiesas juridi, judikatūra. Uh, hartas pantu raksturošana kā principi vai tiesības vai abi nav viegls uzdevums. Jautājums ir par to, kādus analīzes standārtus izmantot, lai noteiktu šo raksturojumu. 52. panta 5. daļā uh, ir noteikts, ka princips nevar novest pie individu prasību iesniegšanas. Runājot par uh, juridiskām sekām attiecībā uz tiesību un principu pārkāpumiem. Tātad principi nepiešķir tiesības, uh, uz ko indivīds var atsaukties. Tātad šeit ir uh, runa par ierobežotu uh, pamatojamību tiesā. Jā, es varbūt uh, arī šeit veikšu un pas, paskādrojumu sniegšu turpmāk. Paldies, uh, tiesnesi Levit. Es domāju, ka debatēs jūs varēsiet sniegt papildu paskaidrojums, ja tas būs <laughs> nepieciešams. Tagad es došu vārdu tiesnesē Francoāzai Tulkenai, kas pārstāv Eiropas cilvēku tiesību tiesu. Primotē, bet priekšsēdētāji, eh, dāmas un kungi, godami deputāti, esmu pateicīgi par šo zaicinājumu, kas dot iespēju šeit Briselē turpināt auglīgo dialogu, kuru mēs uzsākām jau Strasbūrā starp jūsu komiteju un Eiropas cilvēku tiesību tiesu, jo ir acīm redzami, ka tiesība un brīvība ziņā mums ir kopīgas intereses. Pamatiesība hartā Es atbalstu šo hārtu, manuprāt, tās ir svarīgs instruments e, divās ziņās. Pirmkārt, ir simboliski pauž skaidra Eiropas Savienības vēlmi veidot um, un dibināt savas pilnvaras un, veid, un veidot darbības leģitīmi. Es, atzīstot pamatiesības. Praktiskajā ziņā hārta uzliek par Eiropas Savienībai par pienākumu, kā jau parlaments to norāda, aizsargāt, res, ievērot, attīstīt un īstenot e, fundamentālās cilvēku tiesības. Un tādējādi, liekot uzsvaru uz šīm Eiropas Savienības pienākumiem, var Eh, veikt eh, efektīvus eh, izzūd robeža starp zināmā mērā starp pilsoniskajām, politiskajām, ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām manās acīs, kas ir ļoti nozīmīgs sasniegums hartā. Un šajā sakarā Eiropas Savienībai ir pakāpeniski uh, jāpiemērā un jānosaka izšķirīgie kritēriji, ko tā ir izveidojusi, lai varētu saprātīgi pie, pieprasīt no šīs hartas. Runājot par cilvēktiesību Eiropas veidošanu, cik tā mēs esam tikusi? No Eh, konvencijas viedokļu raugoties, es gribētu pieskarties eh, visbūtiskākajam, ko es darīšu trīs reizes. Un ka tad, kad saku trīs reizes, es pieturēšos eh, pie šiem jautājumiem trīskārši. Pirmkārt, hartas un konvencijas līdzās pastāvēšana. Noslēgumā es gribētu runāt par pievienošanos Eh, hartai. Līdzās pastāvēšana starp hartu un konvenciju. Es apzinos, ka šeit daudziem bijuši tā, tā privileģija reālā laikā sekot tam, kā tika 99. un 2000. gadā sagatavota harta, un redzēt, kā šodien tiek veidot sarunās ar politiskajiem attiecīgajiem tā brīža spēkiem vienošanās par pamattiesībām. Tas ir ārkārtīgi būtisks brīdis, ko mēs varējām vērot tiešraidē līdzās pastāvēšana starp Hārtunu eh, konvenciju, un es šeit runāju par 99. Eh, 2000. gadu, eh, viesa zināmas bāžas. Konkrēti šeit es runāšu par juridisko drošību. Savā preambulā Hārta norāda, ka tā apstiprina tās tiesības, kas ir iestrādāts konvencijā, un tiesu Eiropas Savienības tiesu prāksē. Tāpat arī tiesības, kas ir iestrādātas hartā, ir vairumā formulētas kā tiesa aizstāvāms tiesības, bet lielākā daļa no tām izriet no Eiropas eh, cilvēktiesību konvencijas. Šeit mēs skaidri redzam, ka hartas sastādītāju eh, darbs saskārās ar eh, tām grūtībām, kas nozīmē izveidoties aizstāvām tiesību sarakstu Eiropas Savienībā, kurā tolaik bija vēl 15 valstis. Un dažkārt eh, nav skaidrs, vai Eiropas Savienība būtu spējusi pieņemt tiesā aizstāvamo tiesu kodolu, ja nebūtu zināmā mērā jau sagatavota eh, konvencija un tiesu prakse, kas tās eh, sakarā ir radusies. Jo kā mēs zinām, ka uh, pamatiesību ziņā mēs virzāmies eh, viļveidīgi. Eh, konvencijā tika ieviest zināmi grozījumi, lai to aktualizētu, papildinātu, bet arī vienkāršotu, jo iestājot, eh, uzsākoties trešajam gadu tūkstotim, ne tikai juristi vien lasītu šo konvenciju, un tāpēc atsevišķi eh, punkti hartā ir iestrādāti saīsinātā, vienkāršotā veidā, bez visām specifikācijām, uzskaitījumiem, piemēram, kas ir redzami 5. 6. pantā vai. E, vēl atsevišķos citos pantos, tiesības uz privāto dzīvi un tā tālāk. Un Eh, eh, hartā vispārīgi tiek izmantotas atsauces uz konvenciju. Tas ir ārkārtīgi būtiski, jo harta nevar nodrošināt zemāko aizsardzības līmeni nekā konvencija. Eh, citās jomās harta paplašina tiesību piemērojumu, kas, ko ir atzinusi konvencija, piemēram, 14. pants tiesības uz izglītību, kas ir jauns pants konvencijā, manuprāt, ļoti nozīmīgs, e, piekļuva profesionālai izglītībai, iespēja e, bezmaksas apgūtu obligāto izglītību, un visi Šie grozījumi izriet no uh, Eiropas Savienības tiesu raksturojumiem vai no Eiropas Savienības tiesu prakses. Tā tas ir piemēram 47. pants. un tiesu prakse interpretē un izvērtē e, tekstus, jo konvencija nevar tikt uzskatīta par nāvis jūras e, rakstu vīstoklī. E, ir situācijas, kad. Un E, tāpat arī atsevišķos citos gadījumos, ka harta e, attīsta tālāk atsevišķus tekstus, piemēram, attiecībā uz biedrošanās brīvību, politisko brīvību vai citiem jautājumiem. Eh, no tā visa izriet tas, ka harta dažkārt piedāvā augstāku, dažkārt zemāku līmeņu aizsardzību nekā konvencija. Pirmais gadījums nerada nekādu problēmas, eh, tas pilnībā eh, ir savietojumi ar konvenciju, kā to apstiprina 53. pants, un pat ir vēlams, lai citas instances palielinātu šo minimumu. Savukārt, svarīgi ir tas, un arī jūs to tikko norādījāt, daudzos tiesas nolēmumos aizvien biežāk šodien tad, kad mēs redzam hartā iespēju iespēju palielināt aizsardzības līmeni. Mēs iedvesmosimies no tā un e, to mēs esam e, attiecinājuši uz vairākiem gadījumiem, gan precību, gan kriminālu gadījumu, e, kriminālu lietu gadījumos, un Manuprāt, harta attiecībā uz eh, mūsu pamatdarbībām ir stimulējoša, ir ar stimulējošu iedarbību. Taču, savukārt, ir otrais gadījums, eh, kas būtu zemāk līmeņa aizsardzība, kas ir gan politiski nepieņemami, gan nesavietojami juridiski ar konvenciju, un tāpēc ir vispārīgi ienorādi hartā, kas ir 52. panta trešais punkts, kur norādīts, ka cik tālu šī hārta ietver tiesības, kas atbilst Eiropas eh, cilvēktiesību konvencijai garantētajiem, to, eh, tā izpratne ir identiska nekā šajā eh, konvencijā. Šis nosacījums nekavē to, lai Eiropas Savienība piešķir augstāku līmeņa aizsardzību. Un tad, kad mēs lasām šī teksta skaidrojumus, kas ir lieliski, mēs redzam, ka tie ir paredzēti, lai nodrošinātu nepieciešamās nepieciešamo saskaņu starp hartu un konvenciju, un šie skaidrojumi arī norāda to, ka, tā, ka tie attiecas gan uz konvenciju, gan protokoliem, tā skaitā tiesu praksi. Lai rezumētu šo pirmo punktu, ir skaidrs, ka hartas sastādītāji ir izvēlējušies mm, iestrādāt eh, nepārtrauktību ar eh, konvenciju nekā atrāvumu no tās. Tālāk runājot par papi, pa, savstarpēju papildināšanu starp hartu un konvenciju. Eh, šogad Eh, Eiropas eh, kopienas tiesas, Eiropas Savienības tiesas priekšsēdētājs Kūris un eh, cilvēktiesība priekšsēdētājs Kosta kopīgi sagatavoja dokumentu, kurā tie pasvītroja, ka tad, kad tika uh, apspriesta pievienošanās, ka ir jāseko vislielākai koherencei starp konfe, uh, konvenciju un hartu un ka šī 52. panta 3. punkta izpratnē E, paralēla abu tekstu interpretācija varētu izrādīties noderīga. Un tad, kad mēs balstoties uz, e, sākot ar 2010. gadu, kad redzam, ka pirmoreiz tiek piemērots hartas 52. punktu 3. paragrāfs, tad e, personiski izņemot varbūt, ja e, tiesnesis Levits neatbalsta manu viedokli, manuprāt, e, tika piemērota ļoti pareiza pieeja. Es tagad nosaukšu dažus e, nolēmumus un dažus ģenerāla prokuroru secinājumus. Pirmais attiecās uz 50. uz tiesisko sadarbību civiltiesiskajā jomā konkrēti par bērnu aprūbes tiesībām. Et là, c'est très clair, la Cour. Pirmkārt, tiesa norāda, ka no 52. panta 3. punkta izriet tas, ka e, ir attiecīgās tiesas garantētas, e, kuru izpratne un apjoms ir e, vienlīdzīgi, tomēr tas nekavē tas, lai Eiropas, lai Eiropas Savienības tiesības piešķirtu plašāku aizsardzību. Un tad, kad mēs skatām šos atzinumus, ik viens sniedza savu papildu elementu. Tālāk 2010. gada eh, lieta attiecībā uz personisku datu apstrādi. Eh, šeit eh, tiesa var atsaukties uz 52. panta 3. punktu, kur tiek precizēts, ka neviens nosacījums nedrīkst tikt interpretēts kā ierobežojošs vai pārkāpjošs atzītās tiesības konkrēti, ja tās atzīst konvencija. Gadu vēlāk lieta pret Vāciju, kur ties, tiesiskā aizsardzība aizsardzība pa izrietošanu no Eiropas Savienības tiesībām, par eh, piekļuvi eh, tiesai un tiesiskai palīdzībai šajā gadījumā juridiskai personai. Un šajā gadījumā tiesa norāda, ka jāņem vērā, norāda, ka jāņem vērā eh, tiesu prakse. Pavisam nesen, un man tas ir ārkārtīgi svarīgs, Slavenais gadījums ar Dublinas divi piemērošanu attiecībā uz pat, eh, patvērumu meklētāju ir eh, gan Eiropas Savienības eh, tiesā, gan cilvēku tiesību tiesā iesniegta prasība 2011. gada janvārī, kur tiek konstatēts, ka E, personas atpakaļ nosūtīšana uz pirmo uzņemšanas valsti, kur šī persona varēja saņemt necilvēcīgu un degradējošu izturēšanos, nedrīkst notikt. Ģenerāla advokāta secinājumi e, tika sagatavoti tieši tādā pašā veidā ņemot vērā būtiskos principus, ko mēs pārzinām Ja jūs varētu, priekšsēdētājs saka, izteikties mazliet īsāk. Vienkārši turpina runātāja interpretācija nozīmē dinamiskas atsaucas, jo tiesu prakse un ir dinamisks un arī ad, ģenerālo advokātu secinājumi ir. E, ir tieši tādi paši. Bet tagad mans trešais punkts komplementaritātes papildinājums, pievienošanās eh, cilvēktiesību eh, konvencija. Es ļoti labi saprotu, ka eh, tas ir dabisks un loģisks ceļš. Lisabonas līgums ir skaidrs, Eiropas Savienība pievienojas konvencija visiem šobrīd saprotam iemeslu pēc. Un cik tālu mēs esam šobrīd? Ir teksti, kas ir sagatavoti, kas tiek apspriesti, un jūs pilnīgi pareizi norādījāt, ka e, politiskā griba iestājai pastāv, īstenošanas modalitātes ir iestrādāts tekstā, bet es domāju, pašreizējā lietu situācijā vajadzētu tomēr reaktualizēt šo politisko gribu, lai varētu nonākt līdz iestājai, kas palīdzētu Eiropas kontinentā veidot patiesu demokrātisku cilvēku tiesību telpu. Un es eh, pateicos, ka šī uzklausīšana ir veltīta šim iestājas jautājumam un atvainojiet, ka es tik ilgi aizņēmu jūsu laiku. Paldies, jūsu uzstāšanās bija ļoti interesanta. Un es došu vārdu mūsu nākošajam runātājam, kas ir Gabriels Stogenbroks, kurš pārstāv Eiropas Savienības pamatiesība aģentūras vienlīdzības tiesības un iedzīvotāju tiesību nodaļu izpētes programmu. Paldies! Mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Nu, no sākuma gribēju izteikt komplimentus. Man šķiet, ka parlamenta viedoklis pamatiesību jautājumos ir ārkārtīgi svarīgs. Jūs esat tie, kas izdara to grūdienu katru gadu. Un eh, jūs tie, kas eh, nu, nodrošina to, ka nav tāda pārklāšanās, notiek lūk komisijas ziņojums par hartas īstenošanu, raģentos ziņojums eh, un tā tālāk. Un es domāju, ka viss šī starp, saistības ar ziņojumiem ir tāda simbiotiska. Uh, Un to varam redzēt arī iepriekšējā ziņojumā, kad mēs pievienojam jaunu sadaļu, numur desmit, par starptautiskajām Eiropas Savienības saistībām pēc jūsu ierosinājuma. Jo tieši jūs rezolūcijā šādu ideju izlasījām. Levits kungs teica, nu pat, ka Eiropas Savienība nepiedāvā pilntiesīgu pamatiesību aizsardzību. Un es domāju, tas tas pats labākais arguments, kāpēc mums ir vajadzīga šī ciešā sadarbības starp Eiropas padomu un Eiropas Savienību. Un Hamerberga kungs un Lundgrens kundze runāja par kopējo pamatiesību telpu Eiropas Savienībā. Nu, tas ir kaut kas tāds, ko iespējams realizēt tikai tad, ja darīsim to visu kopīgiem spēkiem, ja sadarbosimies. Būtu labprāt šobrīd gribējis likt jums priekšā pilnīgi jaunu uh, datumu igada ziņojumu sagatavošanai. Nu, diemžēl to vēl nevar darīt, jo datu saņēma tikai pirms diviem gadiem vīnē, vīn, divām dienām turpinam vīnē darbu pie šī ziņojuma. Jāsaka, tas ir ļoti sarežģīti, visam jāiziet vēl cauri arī vide, vidas komitejai. Esam saņēmuši dažādus datus un analīzes un tā tālāk, kas, lai varētu identificēt, esam tos nodevuši arī jums tālāk. Nu, un tagad ļaujiet man jums pastāstīt sīkāk par septiņiem šādiem uzdevumiem. Pirms nedēļas mans kolēģis šeit, šai komitejā, lika priekšā ziņojumu par situāciju ar nelegāliem migrantiem un uh, legā, juridiskiem un citām problēmām, kā arī veselības aprūpas jautājumiem, ko viņi sastopas pirms pāris mēnešiem šajā parlamentā, pat arī Inta grupā par invaliditāti spriedām par mūsu secinājumiem, par tiesību uz politisku līdzdalību personām, kam ir eh, garīgi rakstura problēmas un invalīdiem. Un te ir virkne dažādi izaicinājumi, ar ko sastopamies eh, tieši 2011. gadā. Biju šeit arī jūnijā, eh, parlamentā prezentēja mūsu ziņojumu, kur pētījām Lisabonas līgumu potenciāli attiecībā uz to partiju, kas piedara etniskām minoritātēm. Uh, Tas šis ziņojums tika sagatavots pēc parlamenta lūguma, un mēs identificējam ne tikai izaicinājumus, bet arī tās pozitīvo potenciālu, kas pastāv un ko varētu realizēt un kas tiks realizēts. Secinājums par situāciju ar pamatiesībām eh, pierobežās, jā, atcerēsimies, ka šeit bija nodarbinātības tirgus jautājumi, diskriminācija un tam līdzīgi. Arī tur mēs mēģinājām rast rezultātus Pievērsāmies arī jautājumam, kas bija aktuāli vis, attiecībā uz visām pamatiesībām, respektīvi piekļuvu tiesvedībai un e, tiesiskumam, tieši par to, ko runāja šeit šis panels. Un galvenie izaicinājumi, ko identificējām, bija šāda, ka, protams, pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās Eiropas Savienībā būs piekļuva tiesiskumam un šīs piekļuva ir izlabojusies, bet, protams, ka dalību valstu līmenī joprojām vērojam vairāk trūkumu un lielākais ir tas, ka vienkārši tiesas process ir pārāk gari, pārāk ilgstoši, process ir ļoti garš un tas ir tāds vispārīgi rakstura jautājums, kas raksturīs visām dalību valstīm. Tāpat arī tas ļoti daudz maksā, juristi izmaksas, tiesu izmaksas, tiesu izdevumi ir ļoti apjomīgi. Tāpat arī ļoti ierobežojoši notikumi par to, kas var, piemēram, noklausīties konkrētu tiesas prāvu un tam līdzīgi. Tātad kopsavilkumā var teikt, ka 2011. gadā esam saņēmuši ļoti daudz datus, esam tos nosūtījuši arī jums. Šos, pie šiem datiem šos datus esam apstrādājuši mēs savā pamatiesība aģentūrā. Atgādināšu šeit pērējo ziņojumu, ko jūs pieprasījāt un ko jūs izmantojat lēmumu pieņemšanas procesā. Atgādināšu, ka piedāvē, nu, devām mums arī divus atzinumus par datu aizsardzību un par personas datu reģistriem, e, kā arī par izmeklēšanas orderi. Es ceru, ka tas bija jums liederīgi. Un faktiski var lūk, savu uzstāšanos jau pat noslēgt. Lūk, cik efektīvi esmu uzstājies, gribu vēl beigās uzsvērt. Mēs uzskatām, ka ir ne tikai svarīgi aprakstīt pamatiesību status, bet varbūt pat vēl svarīgāk ir skatīties arī uz tendencēm un kādā veidā pamatiesības tiek īstenotas vai, vai teiksim, pieaug šo tiesību aizsardzību vai samazinās. Un tāpēc ir vajadzīgi šie pamatiesību indikātori. Do, ļaujot man jums dot piemēru šādiem indikatoriem, nu, piemēram, Eiropas komisijas jaunais eh, Roma integrācijas stratēģijas pasākums, ko īsteno komisija, sagatavo priekšlikumu, un komisija ir lūgusi aģentūrai šobrīd izvērst pašreizējo pētījumu un veikt arī monitoringu turpmāko astoņu gadu gaitā par progresu uz vietas. Un pēdējais komentārs. Varbūt šeit jums mūsu aģentūra var piedāvāt patiešām kaut ko vērtīgu. Eh, lūk, mēs ne tik daudz skatāmies uz juridisko dalību valstu rīcību un tās izvērtējumu, bet skatāmies uz to, kas notiek uz vietas, kā cilvēki rēģē. Un tāpēc, protams, ka klasiskās aģen, organizācijas pievērstos vairāk tieši tiesiskajiem normām, bet mēs pievēršamies tieši cilvēkiem, iedzīvotājiem. Šobrīd strādājam četrās jomās, kur veicam plašus pētījumus. Viens ir situācija Romu gadījumā. Eh, un tad tālāk arī mm, lesbiešu gēju un biseksāļu jomā, uh, Eh, tālāk arī par eh, sieviešu tiesībām tiks intervētas 40 tūkstoši sieviešu, un domāju, ka šie dati varētu jums darbā būt ļoti liederīgi. Paldies, saka priekšādātāji, lieliski, es augstu vērtēju jūs spēju izteikties tik īsi, un tūlīt padošu vārdu mūsu nākamajam runātājam, un tas ir Ēmons Manks Auda, viņš ir īrijas cilvēktiesību komisijas pārstāvis. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies priekšsādātāji, arī centīšos atkārtot šo iepriekšējā runātāja efektivitāti izteikties īsi. Es domāju, šī ir jau otrā reize, kad esmu jūsu priekšā, kad eh, mūsu iestādes pārstāvis ir uzaicināts piedalīties šeit parlamentu pasākumā, tāpēc gribu augstu vērtēt šo faktu, ka, lūk, mēs atkal varam piedalīties šajā darbā. Gribu runāt par piecām lietām šajās septiņās minūtēs. Pirmkārt, gribu runāt par Nacionālām cilvēktiesību institūtiem kas tas tāds vispār ir. Otram kārtam grib runāt par Eiropas grupu eh, nacionālām cilvēktiesību institūcijām, paskaidrot, eh, kāda ir mūsu daļa šajā kopējā Eiropas grupā. Pirms pāris mēnešiem arī Skotijas cilvēktiesību grupas institūcija eh, arī šeit uzstājās. Trešām kārtām gribu runāt par to, cik nozīmīgi ir harta Eiropas cilvēku, Nacionālo cilvēktiesību institūciju darbā. Uh, Ceturta kārtām gribu runāt lūk par Eiropas grupas rekomendācijām šajā jomā un piektām kārtām par šīs grupas prioritātēm. Sākot atkal par Nacionālām cilvēktiesību institūcijām. Uh, Eiropas Savienībā šo institūciju funkcijas ietver likumdošanas pārskatu pētniecību politiku, veicināšanu, izglītību, apmācību, e, juridiskās intervences izmeklēšanu un e, sūdzību izskatīšanu. Līdz ar to tie ir ļoti būtiski spēlētāji, tie ir e, reglamentāts, tās ir reglamentāts struktūras, kam ir konstitucionāla vai juridiska bāze, ko nodrošina ANO tiesība akti, un līdz ar to piešķir ļoti plašu mandātu, kas ir neatkarīgs no valdībām. Tā ir tāda diezgan īpaša nostāja, tātad kaut kāda pozīcija starp pilsonisko sabiedrību sabiedrība un valsts šo organizāciju veido valsts, to struktūrē valsts, bet tāpat laikā savā darbībā tā ir neatkarīga no valdībām. Eiropas grupa ar Nacionālajiem cilvēktiesību institūcijām ietver 36 šādas institūcijas no visām Eiropas padomas valstīm un 22 ir ar A status, respektīvi pilnīgi neatkarības un pilnīgi atbilstīgs Parīzes principiem. Eiropas Savienība ir 18 šādu institūciju varbūt tā ir kāda nacionāla komisija vai kāds ombuds vai kā tālāk struktūra, tad izpausmes ir dažādas, bet pats galvenais ir tas, ka tās ir neatkarīgas savā principiālajā būtībā. Eiropas e, nacionālajām cilvēktiesību iestādēm, institūcijām, protams, ir dažādi mandāti, bet pārsvarā tie visi atbilst Parīzes principiem, tām ir kapacitāte komentēt dažāda veida juridiskus eh, dokumentus, dokumentu projektus, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja runājam par Eiropas grupu eh, ar Nacionālajiem cilvēktiesību institūcijām, tad tā kā tā ir, tas ir reģionāls grupējums, un kā reģionāls grupējums tas regulāri sadarbojas ar ANO cilvēktiesību padomi, ar eh, Eiropas padomes komisāru, tāpat arī ir vien vairāk ar Eiropas Savienības iestādēm. Nu, piemēram, ir uzsākts arī darbs šajā grupējumā, esam pētam, piemēram, imigrācijas likums un patvērumu meklēšanas eh, jautājums, tāpat arī eh, geju un lesbiešu un biseksuāļu tiesību aktu projektus, tāpat skatāmies arī aktus, kas saistīti ar cilvēku tiesniecību un tam līdzīgi. Uh, Un šobrīd, jāsaka, mūsu darbs ar hārtu gan ir bijis ierobežots. Nu, varbūt daļai tas tāpēc, ka hārtas aptvērums vēl nav ska pilnībā skaidri izprasts dalību valstīs, tā kā jūs jau teicāt. Turklāt Daudzas no tiesībām, kas ietvertas hartā, protams, tiek eh, arī zināmā mērā aizsargātas eh, katrā valstī pašā iekšienē, tās iekšienē. Uh, Bet konkrētais darbs, ar ko nodarbojas Nacionālās cilvēktiesība institūcijas Eiropas Savienībā, lūk, piemēram, sastībā ar cietumiem vai bērnu, ļampārtīgi izmantot, to ir grūti sasaistīt ar hartas darbību. Kaut gan, nu, zināmā mērā, protams, sasaiste pastāv. Tāpat kā citi e, runātāji šai panelī, es arī piekrītu, ka hartas interpretācija neret rada problēmas, un ir tādas lietas, kā, piemēram, Zembrāno gadījums, e, kad netop īsti skaidrs, kāda ir šī piekritība, bet es ceru, ka laika gaitā harta kļūs redzamāk arī nacionālajās tiesu iestādēs un, protams, arī ANO. Eiropas grupa, ja runājam par rekomendācijām vēlas veicināt informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības iestādēm par hartas iniciatīvām. Tāpat, tās, tāpat vēlamies arī veicināt informētību par hartu un to sasaistīt ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Tāpat vēlamies piedāvāt tehnisku palīdzību un vēlamies nodrošināt to no Eiropas komisijas puses. Tāpat arī vēlamies eh, saņemt šādus ilgumus, kā no jums, no Eiropas parlamenta, jo tas pilnīgi noteikti ļautu palielināt apziņas līmeni par šiem nacionālajām cilvēktiesību institūcijām un par to ļoti izšķirīgo lomu eh, konkrētajā valstī cilvēktiesību aizsardzības jomā un kontekstā. Ir arī cita veida rekomendācijas, ko, es, ko esam izstrādājuši, bet tām šobrīd neiešu burtiski cauri, ja te runājam par prioritātēm, tad tādā gadījumā, protams, gaidāmā tuvākā nākotnē vēlamies cieši sadarboties Eiropas Savienību, vēlamies uh, ne tikai piedalīties kā novērotāji uh, pie iestāšanās sarunu gaitā, Un šobrīd grasamies rasīt, rakstīt arī komisijas eh, priekšādātājiem vēstuli par to, ka, lūk, kā, ka vēlamies eh, skatīties, kā notiek šī pievienošanās konvencijai un tam līdzīgi un sarunās piedalīties. Otram kārtām mēs vēlamies nodarboties arī ar monitoringu attiecībā uz pieņemtajiem līgumiem, ko Eiropas Savienība jau ir parakstījusi. Trešā joma, kurā vēlamies darboties un kas ir mūsu prioritāte, Un to ir ierosinājusi tieši īrijas cilvēktiesība institūcija, respektīvi likumdošanas aktu pārskatīšana. Mēs vēlamies nodrošināt tādu kā cilvēktiesību pārbaude jau, jau agrā likumdošanas aktu sagatavošanas posmā. Un visbeidzot, vēlamies eh, arī turklāt būt kā tādi uh, intervences, eh, intervences posms Eiropas tiesā pēc tam, kad tiks ratificēta, ratificēta šī konvencija. Nu, tādas ir tās dažas idejas un šķiet, kas miekļāvies man atvēlētajā uzstāšanās laikā. Lies paldies, saka priekšādātāji. Paldies Saudas kungam, augstvērtēju, spēju izteikties lakoniski Un tagad došu vārdu Juditei Sanderlendai. Viņa pārstāv Human Rights Watch. Viņa ir vecākā pētniece Rietuma Eiropas jomā šeit. Paldies priekšādātāji, tiešām priecājos būt šeit. Un domāju, ka man savā sarunā atkal vajadzēs atgriezties pie polemikas. Un atsaukties uz pirmajā uzklausīšanas daļā minētajiem komentāriem, kā mēs visi zinām, uh, Eh, vienu brīdi bija tāds būtisks optimisma mirklis pēc tam, kad Lisabonas līgums stājās spēkā un stājās spēkā arī pamatiesību harta, tika izveidot lūk arī pamatiesību komiteja. Uh, komisijas ietvaros, un optimismu vēl vairāk veicināja tas, ka komisāra Redinga runāja lūk par nulles pieļaujamības politiku attiecībos diskrimināciju uh, un uh, pārkāpumiem attiecībās kārt no dalību valstu puses. Nu, diemžēl realitāte šo optimismu ir mazinājusi. Komisijas pirmajā gadējā ziņojumā ja, jau teica, ka lūk, Eiropas Savienība nevis komisija izvairās no dalību valstu kritizēšanas cilvēktiesību jāmā, turklāt tika uztvērt arī tie ierobežojumi, kas kārtā pastāv un trūkumi. Komisija komisāra Redinga turklāt uzsvēra toreiz ziņojuma iznākšanas brīdī, ka harta drīzāk bija kā kompass, nevis kā tāda pātaga. Un komisija, reaģējot uz Francijas politiku un likumdošanas aktiem attiecībā uz romiem, nespēja rīkoties. Tas ļoti labi ilustrē to, cik, cik nepietiekami īstenot tiek harta. Atcerēsimies, kāds bija Redings kundzes eh, nostājas dokuments 2010. gadā, toreiz, kad Francija šos Romu eh, ieceļotājus faktiski izraidīja atpakaļ uz viņu mītnes zemi Rumāniju. Toreiz tik eh, mēs, kā Amnesty International, ļoti, eh, es atvainojos, mēs Human Rights Watch pilnīgi noteikti reaģējām, mēs skatījāmies to, kas notiek 5. augustā, nācām klē arī ar dokumentu. Toreiz Francija uh, šīs no, apmetnes lika novākt un īstenoja virknu pasākumu, kas faktiski bija tūlītēja izraidīšana, ārzemnieku tūlītēja izraidīšana, e, izraidīšana un rom, tieši Roma izraidīšana no Francijas e, tika īstenot un drošības klauzos nestājās spēkā līdz pa 2010. gadam. Mēs 2008. gadā jau tika iesniegta oficiāla sūdzība, bet jāsaka, nekas netika darīts, lai rēģētu uz šī sūdzību. 2010. gadā tomēr bija arī jaunums, respektīvi e, šī kampaņa bija ļoti redzama, bija plaša politiska retorika. Un situācija bija ļoti bažas radoša. 2010. gadā komisija, kā jau teicu, rēģēt rēģēja un uzsāka arī pārkopuma procedūru. Uh, Tāpat arī uzsāka pār, situācijas pārbaudīšanu, lai noskaidrotu Francijas rīcību atbilst brīvas pārvietošanās kustības principam. Mm, e, tika, tika pārbaudīts tas, vai tiesība akti tiek attiecīgi transponēti, vai ir attiecīgi imigrācijas tiesība akti. Uh, tika uzsākt arī grozījumi, tiesību aktos grozījumi tika pieņemti un šī gada jūnijā uh, arī stājās spēkā. Neskatoties uz visiem būtiskajiem trūkumiem šajos tiesību aktos, ko es pēc mirkļa arī jums uzskaitīšu, uh, un uh, turpinošos diskrimināciju pret romiem no Francijas varas iestāžu puses, Eiropas komisija nāca klajā šī gada uh, augustā ar paziņojumu, ka viņi ir ap, apmierināti ar notiekošo. Human Rights Watch nav guvis piekļuvi nekāda veida detalizētai analīzē par, šī, par šo tiesību aktu. Nesaņemam atbildi, ka to pieprasījām, vēlējamies noskaidrot, vai varbūt ir kaut kāds plašāks domens nekā tikai šī preses relīze, bet, nu, jāsaka, šo dokumentu nesaņēmām. Human Rights Watch eh, nepiekrīt komisijas vērtējumam, ka problēma šobrīd ir atrisināta gan tiesību akt, nu, netiesību aktos, nedz arī praksē. Man, protams, ir ļoti daudz detalizētas informācijas par šo konkrēto tiesību aktu, bet, nu, lai ietaupītu laiku un saglabātu jūsu uzmanību, es varbūt šim, šajās detaļās šobrīd neiedziļināšos un vienkārši teikšu, ka mēs esam ļoti nobažījušies par atsevišķiem likuma noteikumiem un sadaļām, kas šķiet eh, vēršas konkrēti pret romiem, un palīdz eh, pieļauj viņu eh, pārvirzīšanu, tātad pārvietošanu, eh, tāpat laikā ap šo tiesību aktu pilnīgi noteikti ir dzirdami dažādi politiski paziņojumi gan no Bulgārijas, gan no Rumānijas un tā tālāk. Un kļūst pilnīgi skaidrs, ka šie konkrētie tiesību akta noteikumi, kā reiz ir vērti tieši pret romiem un tieši paredzēti, lai varētu šos romus atgriezt viņu mītnes zemēs. Uh, Tāpat mums ir arī bažas par īstenošanu, par konkrētu izvērtējumu veikšanu konkrētās valstīs. Un tāpat arī par to, ka arī daudzās citās valstīs tā tad e, notiek vēršanās pret romiem un viņu faktiski izraidīšana no valsts. Situācija Francijā protams, ir saistīta arī ar šo eh, tā, situāciju Francijā, sekojas eh, situācija Ungārijā, ko jau šodien vairāk kārt pieminēja. Arī reakcijā uz šo krīzi redzējām, zinām, negribību reaģēt eh, ar visiem īstenošanas instrumentiem no komisijas puses. Komisiju un, komisiju un parlamentam, protams, vajadzētu arī teikt paldies par to, ka viņi tomēr gan strauji reaģēja strād, Ungārijas preses eh, likuma rezultātā plašiņas līdzekļu komisors eh, draudēja ar pārkāpumu procedūru, tajā gadījumā, ja netiks atrisināts visas paustās bažas attiecībā šo likumu. Un martā likuma grozījumi tika pieņemti un stājās spēkā, bet tomēr pašas galvenās problēmas saglabājās. Tās netika atrisināts, respektīvi eh, dažāda veida atskaitīšanās prasības no plašiņas līdzekļu puses, un tad noteikti liela sodi par to, ja tas tiek ievērtots un tā tālāk. Komisija pieņem šo jauno tiesību, eh, tiesību aktu par eh, plašsaziņas līdzekļiem un teica, ka viss ir kārtībā, bet jāsaka, mums, kā jau teicu, par to joprojām ir bažas. Parlaments toreiz pro protestēja, pieņēma jaunu rezolūciju sakot, ka pārmaiņas nav bijušas gana pamatīgas. Sastopoties arī ar migrācijas un patvēruma eh, krīzi Grieķijā, komisija izdarīja spiedienu arī uz šo valsti, bet tomēr arī darbība netika pilnībā turpināta un iz... paveik, pabeigta. Tik ierosināta procedūra pret Grieķiju, pret, pret Grieķiju par viņu nefunkcionālo patvērumu meklēšanas sistēmu. Uh, tika mm, izdotas uh, oficiāli paziņojuma vēstules, kas ir nākamais solis, bet komisija nav tālāk aktīvi šos jautājumus izsakojusi, izmeklējusi, neskatoties uz pārkāpumiem, kas joprojām turpinās un vienkārši apražojušies ar tehnisku palīdzību. Nu, te es gribētu teikt, ka tie, tādi, tie nav tādi atsevišķi gadījumi, tas liecina par tādu kopēju nespēju un nevēlēšanos rīkoties. Tas katrā ziņā ir pilnīgi pretrunā citiem Eiropas Savienības tiesību aktu jomām, kā piemēram tirzniecības politika un konkurences politika, kur komisija ir ļoti aktīvi darbojusies, lai, eh, iz, lai izmeklētu dažādu un sodītu dažādu veidu tiesību aktu pārkāpumus eh, un sauktu vainīgās valsts pie, eh, pie kārtības. Komisija, lai gan ir paziņojuši šo nulles pieļaujamības politiku, tomēr nav spējusi to īstenot un joprojām, joprojām izrāda negribības eh, saukt dalību valsts pie atbildības. Uzraudzība un pamatiesība īstenošana tomēr ir kaut kas tāds, kas ir komisijas darbības pašos, pašos pamatos. Mēs domājam, ka nopietnos pamatiesību pārkāpumu gadījumos eh, komisija vajadzētu rīkoties proaktīvi, tieši tā kā Francijas situācijā. Komisijai Komisija toreiz būtu varējusi dot konkrētus padomus e, tiesību aktu labošanas procesā un izteikt komentā, un komentārus par ierosinātajiem pasākumiem attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņu pārvietošanu prom no valsts. Šāda veida rīcība būtu bijusi pamatota, to pamatotu, tāda būtu bijusi pamatot arī no pamatiesību aģentūras puses jo bija ļoti daudz bažu, kas tiks paustas par tieši šiem tiesību aktiem pievērsos savā uzstāšanās laikā tieši komisijai. Un tas tāpēc, ka, eh, nu, tas, bet, protams, arī komisijai, bet arī padomējumu parlamentam ir ļoti liela loma šeit spēlē, spēlējama, jo, ja runājam par pamatiesībām, brīvu pārvietošanos, tad jebkura draudiem ir jāizbeidz. Nepieciešams analizēt eh, pamatiesības konkrētās dalību valstīs. Arī ārlietu darbībā ir koham komiteja, kur tiek runāts par šādu veidu pārkāpumiem. Eh, šai komitē ir plašs mandāts apspriest konkrēto valstu situāciju cilvēktiesību jomā. Mēs uzskatām, ka būtu ļoti liederīgi šādu darbu stiprināt, piešķirot skaidru mandātu kas ļautu šai komitejai kļūst par, par fórumu, kur tiek analizēta konkrēts dalībvalsts situācija Eiropas Savienībā, protams. Parlaments savukārt uzņems tiešām vadošu lomu, virzot komisiju un liekot tai ievarot pamatiesības. Es domāju, ka parlamentam jādubulto savu centienu, lai pārliecinātos, ka pamatiesības tiek aizsargātas. Eiropas Savienības dalību valstīs, un tas nos, ietver arī spiedienu izdarīšanu uz padomu un konkrētām dalību valstīm jo komisija gal galā ir jāpild sava uh, hartas aizstāvja loma. Mēs tāpat arī atbalstītu ikgadēji institucionalizētu fórumu izveidi par pamatiesībām Eiropas Savienībā, kas, piemēram, nu, lūk, tādu uzklausīšanu kā šo varētu e, ņemt par piemēru, lai pārliecinātos, ka tad būtu klāt visu dalību valstu pārstāvi, komisijas, padomas sekretaritāti pārstāvi, tāpat arī starptautiskās reģionālās un nevalstisko organizāciju pārstāvi un eksperti. Tam vajadzētu būt augstu līmeņu fórumam, kas nonāktu pie konkrētiem mērķiecīgiem secinājumiem un stratēģijām. Kā jau teicu, šāda veida digadējs fórums attiecībās pamatiestībām ir, ir Eiropas ārpolitikas kontekstā jau izveidots, bet es domāju, ka to pilnīgi noteikti varētu pavē, pa, papildināt ar šādu struktūru kopējā arhitektūrā, kas skatītos pats, uz, kur tiktu pētīt tieši dalību valstis eh, Eiropas Savienībā. Paldies par uzmanību. Thank you. Uh... Paldies. Es lūkšu mūsu deputātus, kuri vēlētos izteikties. Not, will... Jo, ja neviens nevēlas izteikties, tad mēs bez kavēšanās pāriesim pie mūsu trešās e, sesijas kārtas. Un Vēlos pateikties visiem paneļa diskusijas dalībniekiem par uzstāšanos. Paldies visiem, ka esat šeit Briselē un lūkšu. Trešās kārtas panelistus nākt un ieņemt savas vietas. Lūkšu Hastingsa kungu sākt uzstāšanos kā pirmajam runātājam šajā trešajā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 So let's continue. Turpinām mūsu diskusiju. Un lūdzu Hastings kungu, kurš ir regulārs viesis Libe komitejā, kurš ir Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, piedalīties debatēs par hartas uh, ieviešanu no privātu un datu aizsardzības viedokļa. Paldies! Gāls kundze. Vispirms es vēlos pateikties Libe komitejai par uzaicinājumu piedalīties šodienas uzklausīšanā. Temats ir ļoti svarīgs un mums būtu uh, jāizvērtē hartas ieviešanas aspekti un jāskat jautājums, kā tas varētu un kā tam vajadzētu labāk ietekmēt mūsu pilsoņu līdzpilsoņu dzīves. Tāpēc es arī izlēmu apmeklēt uh, uzā, uzklausīšanu pilnībā. Divus gadus pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās var secināt, ka manas kompetences jomā, privātuma un datu aizsardzības jomā, hartas eh, saistošais juridiskais raksturs ir apliecinājis savu vērtību. Un pirms es to paskaidroju sīkāk, es gribētu izklāstīt, kādā veidā Lisabonas līgums ir mainījis eh, aizsardzības arhitektūru Eiropā. Šī harta, kas tik daudz, tika daudz zināta, kā politisks dokuments sākotnēji ievies 8. partā e, tiesības uz privatumu aizsardzību. Un šeit ir izklāstīti e, atsevišķi pamat principi datu aizsardzību un pacelti Eiropas Savienības primārā līmenī. Datiem ir jātiek aps, apstrādātiem e, taisnīgi un konkrēti um, um, norādītiem mērķiem. Ikvienam ir jānodrošina piekļuvi datiem, kas ir uzkrāti viņa sakarā, un jāpieš, jādod tiesības tos labot. Un, kā jau e, Eiropas Savienības tiesa norādīja e, nolēmumā pret Vāciju, e, Eh, uzraudzības eh, neatkarības iestādes eh, pastāvēšana ir būtiska datu aizsardzības sastāvdaļa. Stājoties pie kā Lisabonas līgumam, tiesības uz datu aizsardzību ir skaidri apstiprināts kā vispārīgs Eiropas Savienības likuma princips, bet tā ir viena no nedaudzām hartas daļām, kas ir atrodama arī līgumā par Eiropas Savienības funkcionēšanu. Tā 16. pantā ir izklāstītas tiesības uz datu aizsardzību un izveidot atsevišķu juridiskā bāze Eiropas Savienības noteikumiem datu aizsardzībai. Un šī ir joma, kur Eiropas Savienība ir pilnībā kompetenta. Šī dubultošanās pasvītro to, cik svarīgs, eh, cik liela nozīme ir piešķirta personas datu aizsardzībai Eiropas līmenī. Lisabonas līgums ir daudz devis, lai sasnie, nodrošinātu zinām datu aizsardzības kultūru Eiropā eh, ir pats par sevi saprotams, kā interneta sabiedrībā, kādā mēs dzīvojam šodien, tas Eh, ir, tā ir nepieciešama attīstības joma. Personas eh, datu apstrāde notiek praktiski visur un bez robežām. Eh, komisija strādā pie esošo datu aizsardzības noteikumu pārskatīšanas, un izaicinājums ir padarīt tos visaptverošākus, efektīvākus un mazāk apgrūtinošus praksē, lai varētu nodrošināt uh, Eh, augsta līmeņa aizsardzību Eiropas pilsoņiem, uz kuriem, tā, eh, kuriem uz to ir tiesības. Atsevišķi parametri ir skaidri norādīti hartas 8. pantā. Komisijai ir jāizmanto datu eh, aizsardzības ietver šis pārskats, lai varētu nodrošināt to, ka uh, uzraudzības iestādes dalību valstu un Eiropas Savienības līmenī darbojas efektīvi un pilnīgi e, neatkarīgi, kā to norāda Eiropas Savienības tiesa. Lisabonas līgums ir mainījis datu aizsardzības struktūras pamata arhitektūru Eiropas Savienībā un uzsācis pārskatīšanas procesu esošiem datu aizsardzības noteikumiem. Šīs pārskatīšanas rezultāts e, būs redzams ilgākā termiņā. Ko mēs varam sacīt par hartas ieviešanu pēdējo divu gadu laikā, vai tai bija kādi konkrēta praktiska iedarbība. Kā jau es sacīju, manuprāt, datu aizsardzības ziņā noteikti bija, un es tagad gribētu eh, sīkāk paskaidrot um, divus gadījumus un attīstības tendences pēdējo gadu gaitā. 2010. gadā Eiropas justīcijas tiesā šeke gadījums, kā arī komisijas paziņojums par efektīvas hartas uh, E, ieviešanas stratēģiju 2010. gada oktobrī. Šeke nolēmumā tiesa bija jāsniedz atbild uz jautājumu, vai Eiropas Savienības likumdošana, kas pieprasa e, publicēt lauksaimnieku naudu, kas saņem naudu no lauksaimniecības fondiem, atbilst e, tiesībām uz privātumu un datu aizsardzību, kā norādīts Eiropas Savienības hartā. Un tiesa nāca klajā ar nolēmumu kas ir tālajošāks nekā privātums un datu aizsardzība. Tas eh, tiesā anulēja attiecīgo likumdošanu, kura pārkāpa tiesības uz privātumu un datu aizsardzību. Publikācija ietekmēja lauksaimnieku tiesības, un tiesa uzskatīja, ka šis eh, pasākums ir eh, neproporcionāls. Tas bija neproporcionāls pēc tiesas viedokļa, jo nekā Nekas neapliecināja, ka likumdevējs būtu izskatījis alternatīvus, mazāk intruzīvus pasākumus. Ar šo nolēmumu tiek apstiprināts, ka Eiropas Savienības likumdevējs, ja tas ir iecerējis pieņemt kādu pasākumu, kas uh, ietekmē vai ies, uh, ielaužas uh, pilsoņu pamattiesībās, ka, tā, ka šādā gadījumā ir jāizvērtē Eh, iz, ietekmes izvērtējuma alternatīva un jādomā par mazāk intruzīviem pasākumiem. Citiem vārdiem sakot, eh, tas neizslēdza iespēju lauksaimnieku vārdu publicēšanu, bet eh, uzstāja, ka tas ir jānodrošina ar adekvātu proporcionalitāti. Šeke nolēmumā Eh, tiek apstiprinātas, eh, apstiprināts pamattiesību refleks. Saskaņā ar komisijas paziņojumu hartai ir jākalpo kā kompass Eiropas Savienības politikā un nevis kā rīkste. E, paziņojuma ambīcijas ir tālajošākas nekā proporcionalitātes testa iekļaušana e, gadījumos, kad tiek skatītas jaunas likumdošanas iespējas, kurai komisija ir izveidojusi čeklisti. Komisija arī pasvītro ekspostu izvērtēšanu jau esošai likumdošanai. Mēs uzskatām, ka šī ekspostu izvērtēšana ir ārkārtīgi svarīga, tīpaši privātuma un datu aizsardzības jomās joma, kur Eiropas Savienības eh, likumdevējs eh, pēc 9. Septembra, 11. septembra ir bijis ārkārtīgi intruzīvs, veidojot eh, pārobežu datu pār apmaiņas, kam ir, kas ir jāizvērtē regulāri. Tāpat arī tiek uzstāts uz nepieciešamību pēc regulāras monitoringa un ziņošanas par esošo instrumentu efektivitāti ar instrumentu, kas darbojas jau vairākus gadus, ir jābūt iespējamam veidot uz eh, pierādījumiem balstītu izvērtējumu par to, vai atsevišķi pasākumi ir efektīvi, vai tie ir nepieciešams un proporcionāls pasākums. Šis ir svarīgs visas kopīgās arhitektūras elements. Uh, Eh, pašreizējais datu eh, uzkrāšanas direktīvas izvērtējums var tikt minēts kā piemērs. Eh, komisija patur savas ambīcijas, kas ir norādītas komunikācijā par hārtu un mēģina uzkrāt kvalitatīvus un kvantitatīvus datus, lai pierādītu nepieciešamību pēc esošā instrumenta. Lai gan šķiet, ka vairāku iemeslu dēļ tas ir apgrūtinoši, jo dalība valstis uh, nav tik pretimnākošas, lai mm, sniegtu e, šos datus. E, tomēr jāatzīst, ka tas ir kā mācīšanās pasākums, un mēs uzstājam, ka tas ir jāveic plašākā mērogā. Šāds izvērtējums e, mūsu prāt veidot standārtu izvērtējumu citiem Eiropas Savienības instrumentiem, kuri ietekmē privātumu un datu aizsardzību Eiropas Savienības pilsoņiem. Šeke nolēmums un hart, paziņojums par hartu parāda, ka harta vismaz šajā jomā pēdējo divu gadu laikā ir bijusi ar konkrētu ieteikumi. Tiešā veidā pilsoņiem, e, jo šobrīd lauksaimnieku vārdi vairs netiek publicēti, un varbūt mazāk tiešā veidā pilsoņiem ko sais, eh, kuri pieprasa no Eiropas Savienības likumdevēja mazāk intruzīvus pasākumus un ekst, ekspost izvērtējumu intruzīviem pasākumiem. Uh, Esošais pārskats Eiropas Savienības juridiskajam ietvaram datu aizsardzībai, ko uzsāka šo hārtu, protams, būs ar lielu nozīmi šajā sakarā. Kā Eiropas datu aizsardzības uzraugs mēs turpināsim sekot, lai mūsu kompetences ietvaros Eiropas Savienības institūcijas savā ikdienas darbā un arī savā Eiropas Savienības likumdevēja lomā turētos pie pamatiesību kontaksa, eh, kompasa, ko nosaka harta. Tādējādi mēs ceram lielā mērā sniegt savu devumu hartas efektīvā ieviešanā mūsu priekšā esošajos izaicinošajos gados. Paldies, Hastings kungs! Paldies jūsu uzstāšanos un es bez kavēšanās aicinu izteikties Spieram Busonam, kurš ir sociālās platformas direktors. Paldies, priekšsēdētāji! Nevienmēr ir e, viegli būt uzdevuma augstumos, bet es mēģināšu izklāstīt to, kādā veidā mēs esam mēģinājuši padarīt Eiropas kārtu efektīvāku, un es gribētu runāt tīpaši pār to, ko mēs saucam neredzam, par neredzamajiem kārtas Pilsoņiem. Mēs esam Eiropas NVO, 45 NVO um, tīklojums, kas strādā pie uh, pamatiesību jautājumiem. Un es gribētu runāt par priekšnosacījumu piekuļuvei uh, pamatiesību nodrošināšanai. Un šajā sakarā es norādīšu uh, četras barjeras. Pirmā ir nabadzība, galēja nabadzība, otrā uh, invaliditāte, trešā diskriminācija un ceturtā obstrukcija no dalību valstu puses. Šeit nav runa tikai par problēmu uzskaitīšanu, bet arī par to, kā Eiropas Savienība un it īpaši parlaments var izcināt šos jautājumus par piekto pamatiesībām, un es gribētu pasvītrot attiecības starp Eiropas Savienības politikām un hārtu. Jo jautājums, par ko es vēlos runāt, ir uh, uh, norādīt starpību starp hartu kā mērķi un hartu kā rīku. Jo mēs visi uh, uzskatām, ka pamatiesības ir, ir ieviešamas, bet vai tas notiek ar hartas vai citas Eiropas Savienības politikas, kas atbalsta hartu palīdzību. Un es sāku šeit ar galējo nabadzību, un es negribētu, eh, negribētu eh, sniegt jums mācības stundas par to, kādas ir sēkas eh, pašreizējai ekonomiskajai krīzei. 80 miljonu dzīvo nabadzībā, un, un šādu cilvēku skaits tikai pieaug. Otrkārt Eh, gan Briselē, gan dalībvalstīs mēs varam palūkoties, kas notiek pagātnē, un es gribu atsaukties uz pilsoņu, pilsoņu tiesību uh, kustību 60. gados Savienotajās valstīs, kad Mārtiņš Luters Kings sacīja sekojušo pēc. Uh, He said, if I had to redo it again, Eh, ilgiem cīņas gadiem viņš sacīja, ja man būtu atkal jācīnās, es sāktu ar cīņu pret nabadzību. Kāpēc? Jo tad, kad jūs iek, ka, mēs runājam par nabadzības slazdiem, bet es varu, mēs varētu runāt arī par uh, juridisko slazdu. Iekļūstot nabadzībā, zaudējot māju, tiek zaudēta rezidenta karte. Zaudējot to, nevar pieteikties sociāliem atbalstiem, tiek zaudētas visas pamatiesības, kas uzskaitītas kārtā. Otrais piemērs, un manuprāt arī tas ir eh, lasāms parlamenta tīmekļa vietnā, eh, ir piemērs Dānijā 2010. gada decembrī, kad eh, policija Eh, bezpajumtnieku apmetnē aizturēja visus, kas nav dāņi, balstoties uz to, ka viņi nav finansiāli pašpietiekami. Ko tas nozīmē? Tas ir pret eh, līgumu 14. pantu, kas ir nediskriminācija balstoties uz eh, valstisko piedarību un sociālo statusu. Tā tad viņi tika diskriminēti nevis tāpēc, ka viņi ir ārzemnieki, bet tāpēc, ka viņiem nebija pietiekami daudz naudas. Ko tas mums norāda šie abi piemēri? Mēs eh, sacījām, ka ekvinets, kas ir Eiropas tīklojums eh, eh, struktūrām par līdztiesību, par cīņu pret diskrimināciju un par piekļuvu pamatiesībām, un pamatiesība aģentūras padomu piedāvāja pieņemt Eh, sociālo nosacījumu, kā eh, pētījumā būtu. Šāda ir situācija šobrīd, jo eh, tad, kad jūs dzīvojat nabadzībā, jūs pat nedomājat par pamatiesībām. Ko parlaments var darīt šai sakarā? 21. pants. 21. pants ir diskriminācija balstīta uz soci sociālo statusu, kā arī 9. līguma punkts, kur norādīts, ka defin Eiropas Savienībai ir jāņem vērā prasības, kas ir saistītas ar augsto bezdarba līmeni, sociā, cīņu pret sociālo atstumtību un piekļuvu izglītībai. Pirmais punkts, otrais punkts - Eiropas 2020 eh, stratēģija. Eh, vairāki mērķi ir par sociālo integrāciju, nabadzības, cīņas pret nabadzību, nodarbinātības mērķi. Šie ir punkti, kurus parlamentam, komisija un padomēji ir jāizmanto, lai varētu atbalstīt cilvēkus, kas dzīvo nabadzībā un lai tie var izmantot savas pamatiesības, kas ir nepieciešams šobrīd. Mēs šeit nespēlēsimies ar eh, hartas pantiem, bet kāds ir mehānisms, lai tie, kas dzīvo galējā nabadzībā un nabadzībā, varētu izmantot savas uh, Eh, pamatiesības. Un tādējādi mēs nonākam pie otrās barjeras pamatiesībām, kas ir invaliditāte. 28. pants hartā norāda, ka ir jāpastāv integrācija, bet jau mm, vairāk, bet ilgus gadus eh, šī darbība ir neefektīva. Ko parlaments var darīt šajā sakarā? Pirmkārt, aicināt padomi pie, eh, piemērot nediskriminācijas punktu otrkārt direktīvā. Otrkārt, aicināt komisiju e, naklaļā ar pātrināt darbu pie invaliditātes akta, kas tiks e, piedāvāts nākošgad, kā arī e, konvenciju personām ar invaliditāti. Un šajā sakarā gribu sacīt, ka Eiropas konvencija, ko ir ratificējušas Eiropas Savienības dalībvalstis, Tiek paziņots jaunas tiesības personām ar invaliditāti, tiek piedāvāts eh, juridisks mehānisms, lai šīs personas var izmantot tādas paštiesības kā pārējie pilsoņi. Tāpēc eh, es gribētu piesaistīt šo punktu pirmajam par jā, nabadzību, jo gan padome, gan padu, eh, parlaments var sākt strādāt pie juridiska mehānisma, kā tie, kas dzīvo nabadzībā, var izmantot pamatiesības. Un tas ir jūsu pilnvarās, un jūs varat kaut ko darīt šai sakarā. Trešā barjera, ko es es gribētu pieminēt, ir diskriminācija, kas ir 21. pants eh, pamatiesību hartā. Ir vairāk jautājumu, un atkal atgriežoties pie savienoto valstu pilsoņu tiesību kustības, vienmēr tiek atgātots, ka pamatiesības nav tik daudz likumdošana. Izglītība ir. Ā, mums ir mums ir jāstrādā gan pie likumdošanas, gan pie izglītības. Un tad, kad mēs redzam situāciju dalību valstīs, kā bieži vien geji un lesbieši e, cieš no aizskāršanas skolās. So, un viņu bērni cieš no aizskāršanas skolās. Un es gribētu aicināt pārdomāt šos jautājumus. Of third country national who are coming from outside the EU. If you think about... Un, ja jūs atcerēsieties seno Grieķiju, e, cilvēki, kas nebija no kādas konkrētas pilsētas, tika uzskatīti par ārzemniekiem. Es domāju, ka mēs esam nogājuši ilgu ceļu kopš tā laika. Tad, kad jūs atcerēsieties, ka vergi, kas tika atvesti uz Savienotām valstīm, netika uzskatīti par cilvēkiem. Afrikāņi netika uzskatīti par cilvēkiem ar balstiesībām līdz 64. gadam. Kad tad mēs spērsim soli, lai trešo valstu iedzīvotāji ar vai bez dokumentiem varētu izmantot pamatiesības Eiropas Savienībā? So once, then... Es domāju, ka ir pienācis laiks atrisināt šos jautājumus, kad mēs varam runāt par pamatiesībām un ne tikai Eiropas pilsoņiem. Un šeit um, jānonāk pie ceturtās barjeras, kas ir obstrukcija no dalībvalstu puses. Un mums ir jādomā par tiešu piemērošanu hartai. Mēs uh, Eh, šeit es gribētu runāt par valsti, kurā daudzi no mēs dzīvojam par Beļģiju. Tad, kad mēs runājam par nabadzību, piekļūt tiesībām, man šķiet parlaments komisija un padomi ir paveikuši savu darbu ar kārtas publicēšanu, bet mēs vēlamies, lai tā efektīvi darbotos. Kā dalība valsts norādīja, bet eh, lai varētu izmantot sociālo nodrošināšanu vai gūt piekļuvu sociāliem labumiem, es gribu, lai jums būtu. Uh, uzturēšanās atļauja vai iedzīvotāja karte. Tad, kad tiek pieņemta rezolūcija, tāds eh, tiek norādīts atkal konkrētai personai, ka tā, kas tai jādara, lai izmantotu sociālo nodrošināšanu. Es domāju, ka mums ir jāpieņem, ka, ka ir jāpieņem dokuments, kas Eh, būtu pārāks par jebkuru nacionālo likumdošanu. Otrais piemērs vēl aizvien Beļģijā. Mēs runājam par patvērumu meklētājiem. Es nezinu, vai jūs klausījāties radio šorīt, bet pastāv cīņa starp eh, pat aģentūru, kas nodarbojas ar eh, patvērumu meklētājiem Eh, federālā līmenī un vietējā. Kas no viena saka, ka viņiem pietrūkst resursu, un šie cilvēki atrodas Beļģijā ar tiesībām, eh, kas piekrīt hartas izpratnē, un viņiem viņi būtu jāsadala starp aģentūram šajā līmenī. Pēdējais eh, punkts, ko es gribu komentēt, ir komentāri no komisijas, ka divas aģentūras kur, domājot par to, kā mēs varam sanākt, savsta, panākt savstarpēju papildināšanu starp, eh, starp Why not having a common report between the FRA? Eh, Pamatiesība aģentūru un uh, konvenciju. Tad, kad mēs runājam par to, kā cīņas pret nabadzību mehānismu varētu tikt īstenoti un kā cilvēki, kā visi varētu izmantot savas pamatiesības. Uh, Paldies un uh, tagad vārds Treisijai Bērdai, kura pārstāv atvērtā sabiedrības taisnīgumu iniciatīvu. Mani sauc Trēsija Gerda. Mēs iestājamies par globālām cilvēku tiesību likumdošanas reformām, un mums, man ir prieks par šo iespēju būt šeit klāt un jūs informēt par mūsu darbu. Uh, mm, mēs, mūsu organizācija piedalās tiesu procesos par pamatiesību jautājumiem vietējā nacionālā un starptautiskā līmenī. Un šobrīd mēs eh, strādājam eh, cīnoties par Romu tiesību aizsardzību, Romu tiesību centrs. Un Čehu republikā ir tāda prakse, ka Romu bērni, balstoties uz viņu etnisko izcelsmi, tiek nosūtīti uz speciālām skolām. Tāpat uh, Romi tiek izspiesti no šīs valsts. Un tas viss ir uh, klajā pretrunā ar uh, pamatiesību hartu, kurā ir runa par uh, integrāciju, pamatiesībām, Uh, vienlīdzību. Uh, šī situācija prasa steidzamu parlamenta iejaukšanos. Eiro krīze padziļinās pieaug ksenofobija un galvenais uh, uzbrukums tiek vērsts pret romiem šajā brīdī, kad uh, valda nedrošība, mēs aicinām Eiropas parlamentu apņēmīgi cīnīties pret diskrimināciju attiecībā pret visnabadzīgākajiem un neaizsargātajiem. Parlaments nevar vienkārši paļauties uz faktu, ka pamatiesību harta eksistē. Tās juridiskie aizstāvi nedarbojas pārāk efektīvi. Likums uh, tiek pasludināts kā uh, Uh, pārmaiņu instruments, uh, kā to principu aizstāvis, uz ko Eiropa ir val, uh, balstīta, bet šeit ir jūtami zināmi ierobežojumi. Ir jācīnās par to, lai pamattiesības patiešām praksē tiktu īstenotas. Un es gribēju ar konkrētiem piemēriem parādīt, kā tas konkrēti ir iespējams. Uh, Čehijas republikā 1990. gadā mūsu izpildu direktors vērsās eh, Eiropas cilvēku tiesību tiesā runā, eh, aizstāvot deviņus Romu bērnus. Ir statistikas dati, ka uh, šie Romu bērni daudz biežāk tiek nosūtīti uz speciālām skolām ar ierobežotu uh, um, mācību programmu, un pēc tam viņiem ir ļoti grūti izrauties no šīm skolām, un šī situācija ietekmē viņu tālākās iespējas uh, kaut ko sasniegt dzīvē. Mēs uh, panācām to, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa atzina, ka Čehijas valdība nelikumīgi bija pārkāpusi ierobežojušo uh, bērnu tiesības balstoties uz to etnisko izcelsmi un tika noteikts, ka Čehijas republikā jāsamaksā kompensācijas sūdzību iesniedzējiem un arī jāveic vispārēji pasākumi, lai pārtrauktu diskrimināciju pēc etniskās izcelsmes. Šodien Čehijas republika nepilda šīs uh, tiesas prasības Un uh, šī nevienlīdzība joprojām saglabājas izglītības sistēmā Romu bērniem. Uh, visi pasākumi ir palikuši uz papīra un nekas konkrēti uz vietām nav noticis. Uh, ir uh, Uh, pieņemti administratīvi rīkojumi, aizliedzot diskrimināciju, segregāciju pēc etniskās izcelsmes, bet ar to nepietiek. Uh, netiek nodrošināts sistēmisks atbalsts Romu bērniem, lai viņi varētu veiksmīgi iekļauties vispārējās izglītības sistēmā. Tāpat uh, Uh, nav publiskas informācijas par to, vai Eiropas Savienības struktūra fondi tiek izmantot šiem mērķiem. Labās ziņas ir tādas, ka dažas starptautiskās institūcijas ir atzinušas, ka situācija ir steidzama un ka ir ātri jāveic pārmaiņas. Un ir nepieļaujami, ka šie bērni tiek uh, iedzīti strupceļā. Uh, Eiropas kom, padomes um, institūcija, kas uzrauga Eiropas cilvēktiesības spiedi, eh, tiesas uh, lēmumus, atzina, ka uh, tiesas lēmumi netiek pildīti. Un tika pieņemts aicinājums cilvēku tiesību un bērnu tiesību komitejās pārtraukt šo segregāciju izglītības jomā. Tagad pievēršos Itālijai. par uh, dekrētiem, kas uh, tika pieņemti par Romu apmetņu likvidēšanu. Šie ārkārtas situācijas likumi piešķīra Neapolis varas iestādēm tiesības izraidīt uh, Uh, Romus un citas uh, grupas, kas dzīvoja ap, noma, uh, klejotāju, tā saucamajās klejotāju apmetnēs. Un tika izraidīts arī visas personas, kam nebija legāla statusa. Itālijas valdība izveidoja datu bāzi, kurā bija informācija iekļaut tikai par romiem. Uh, ar mērķi um, uh, likvidēt apmetnes un izraidīt romus no valsts. Nekad uh, varas iestādes nesniedza informāciju un arī uh, romiem nebija iespēja piekļūt informācijai, kas bija iekļauta datu bāzē vai to grozīt. À, individuāli pieteikumi izslēgt personas no šīs datu bāzes tika noraidīti. Uh, šie uh, ārkārtas dekrēti vēl trīs ar pus gadus pie to, pēc to pieņemšanas joprojām ir spēkā. Um, Itālija ir saņēmusi ieteikumus no komisijas uh, pāriet no uh, Romu izraidīšanas politikas uz to integrācijas politiku. Kā nodrošināt, ka šāda politika tiešām īsteno? Uh, Mēs nevalstiskās organizācijas aicinām komisiju uzsākt pārkāpumu procedūru un vērsties Luksemburgas tiesā. Mēs uzskatām, ka šeit ir pārkāptas trīs direktīvas - datu aizsardzības direktīva, nediskriminācijas direktīva un pilsoņu direktīva. Un uh, nepieciešamos uh, dokumentus un pierādījumus mēs iesniegsim Eiropas komisijai uh, šā mēneša beigās. Uh, harta garantē tiesības uz izglītību, uz nediskrimināciju, ģimenes uh, dzīvi un personas datu aizsardzību. Mēs uzskatām, ka Uh, ir pienācis uh, laiks arī jūs komitējai dot ieguldījumu šīs uh, hartas padarīšanai par realitāti. Vajadzētu vērsties pie Čehijas valdības, uh, prasot informāciju par konkrētiem jautājumiem, par, uh, prasot jaunāko statistikas datu par, uh, datus par to, cik Romu bērnu mācās speciālās un vispārējās skolās. Uh, kā tiek izmantoti līdzekļi um, izglītības veicināšanai. Tāpat mēs arī prasām komisijai informāciju par to, kā tiek izmantot struktūra fondi Čehijas uh, republikā, lai nodrošinātu Eiropas, uh, pado, uh, Eiropas cilvēku tiesību tiesas nolēmumu izpildi. Un aicinām uh, arī Eiropas komisija uzsākt pārkāpumu procedūru pret Itāliju. Mēs arī ceram, ka tiks uzdot parlamentā jautājumi par um, Romu apmeģņu likvidēšanas pārtraukumu, par šīs datu bāzes likvidēšanu un par um, sociālās integrācijas programmām un mājokļu nodrošināšanu um, bez segregācijas. Tāpat uh, ir jāstrādā pie Romu integrācijas dekā desmitgades izveides, lai novērstu rupjus uh, hartā noteikto pamatiesību pārkāpumus attiecībā uz Romiem, jo viņiem Lisabons līgums vēl nav īstenots. Paldies! Paldies, Gardas kundze! Es uh, tagad uh, dodu vārdu kolēģei Gomesai. Man ir jautājums Hastings kungam. Es dzirdējā, dzirdējām jūs teikto, un jūs pieminējāt, um, ka cik svarīgi, lai būtu neatkarīgas institūcijas nacionālā līmenī, kas raudzītos, lai tiktu nodrošināta personas datu aizsardzība. Bet jautājums, kas notiek tādos gadījumos, kā piemēram manā valstī Portugālē, tiek parakstīts divpusējs nolīgums par personu pasažieru datu reģistru starp uh, šīs valsts valdību un ASV, un tai pašā laikā notiek sarunas Eiropas Savienības līmenī par šo jautājumu. Darbojas Nacionālā datu aizsardzības institūcija, ar to nekonsultējas pirms uh, nolīguma noslēgšanas, bet tikai uh, tiek uh, iesniegts paziņojums parlamentām, formāls paziņojums uh, pirms uh, šī nolīguma ratificēšanas un šajā paziņojumā ir uzskaitīti kliedzoši pamattiesību hartas un nacionālās konstitūcijas pārkāpumi. Tāda nu, ir situācija Portugālē. Nacionālā iestāde darbojas, tā nāk klajā ar skaidriem paziņojumiem. Um, patiesībā mēs šeit parlamentā sadarbojamies starp dažādām politiskām partijām no Portugāles. Uh, Portugāles deputāti un mēs uh, izteicām brīdinājumus par to, ka tā varētu notikt un šāds, šāds gadījums ir tagad noticis. Es gribētu zināt, vai Eiropas uh, institūcija, jūsu institūcija var kaut kā vērsties pret Portugāli vai Eiropas komisijai šeit būtu jārīkojas Es mīnu šo gadījumu, jo mm, man tāds aizdevums, ka tas nav vienīgais šāds gadījums. Paldies, Hastings kungs, lūdzu. Ja, ja tas nu, ir tas vienīgais jautājums, tad mana atbilde radīs jūsos droši vien vilšanos. Mēs, mans birojs, var uh, tikai nodrošināt uh, Uh, to, lai uh, pārkāpumi uh, nenotiktu Eiropas Savienības līmenī. Un mēs diezgan efektīvi esam konsultējuši politikas izstrādes jomā šajos jautājumos arī attiecībā uz pasažieru datu reģistru. Mūsu ieteikumi bieži vien tiek uzklausīti gan šai parlamentā, gan jūsu komitejā, arī padome progresē šai jomā. Runājot par uh, pen, pasažieru datu reģistriem un, un, un citiem jautājumiem, šeit ir problēmas. Mēs esam virknē gadījumu vērsušies Eiropas Savienības tiesā. Un arī tur mūsu viedoklis ir uzklausīts, ir tīpaši ņemot vērā uh, gadījumu strīdu Vācijā bet uh, ir arī gadījumi, kas neietilpst mūsu kompetencē. Teorētiski komisija varētu uzsākt pārkāpumu procedūru pret dalībvalstīm. Manā rīcībā nav visi jūsu uzskaitītie fakti. Bet, ja ir mm, nolīgums, kas tiek sagatavots padomē, un tad tas ir jāratificē dalību valstu parlamentos, kā tas ir, šāda praksa ir bijusi līdz šim, var būt, eh, ka pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās šo situāciju var labot. Bet, kā es teicu, mēs eh, sadarbojamies ar nacionālajām datu aizsardzības iestādēm, arī ar Portugāles iestādi, un es aicinu rīkoties saskaņotī pēc iespējas. Mm, šobrīd eh, es jums nevaru pilnībā izskaidrot, kas īsti ir noticis Portugālei Gomešs kundze, kad es, eh, diemžēl Gomešs kundzei nav ieslēgts mikrofons. Tā, jā, eh, tas nebija plenārsēdē, tas bija par datu nodošanu attiecībā uz kriminālu noziegumos eh, aizdomās turētām personām. Jā, šis nolīgums ir tātad ar Portugālu un trešo valsti, saka Hastings kungs, jā, valstis efektīvi slēdz uh, divpusējus nolīgumus un nevienmēr tie ir apmierinošā kvalitātē. Paldies, Hastings kungs. Tagad dodu vārdu mūsu referentei Benovas kundzei, lai viņa rezumētu mūsu šīs pēcpusdienas sanāksmi. Šīs dienas secinājums gribētu izteikt pati savā dzimtajā valodā, tāpēc lūkšu klausītājus uzlikt austiņas. Gribu teikt milzīgi paldies visiem paneļrunātājiem visās trijās šīs uzklausīšanas daļās. Eh, man ir apmēram desmit lapus jau ar piezīmēm no visu tā, ko jūs teicāt. Un droši vien, ka man vajadzēs vēl stundas, lai eh, vajadzētu vismaz stundu, lai komentētu visu izteikto, bet vēlos tomēr komentārus pieturēties četriem galvenajām jomām. Uh, kas izskanēja jūsu prezentācijās. Nu, iesaukumā varbūt sākšu ar kaut ko tādu, ko minēja Jāna Gomeša pēc pirmās uzklausīšanas daļas, respektīvi, ka mums ir jā, jāizturas konsekventi pret visu to, kas notiek dalību valstīs, un tikai pēc tam mēs varam sākt uh, izteikt spriedumu par to, kas notiek ārpus Eiropas Savienības. Dzirdējām interesants priekšlikums un idejas Daudzus no tiem pilnīgi noteikti iestrādāšu ziņojumā, pieminēšu jautājumu, kas tika apspriests pēdējā panelī, respektīvi Romu jautājums. Esmu nu pati no valsts, kur Romu minoritāte ir eh, ļoti liela un ļoti labi zinu, kādas problēmas, ar kādām problēmām šī minoritāte sastopas lai tās risinātu. Eh, mums jādomā ne tikai par minoritāti, bet arī par to, ko domā vairākums iedzīvotāji. Nu, un tad, teiksim, tādā pozitīvākā ziņā, ja runājam šeit par Eiropas parlamentu, šis ir mans otrais sasaukums, kurā darbājos šeit kā deputāte, un pēdējos sešus mēnešus Visbiežāk komisijai uzdotais jautājums ir tieši par romiem. Mēs mēģinam izmantot visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai šo situāciju apspriest un lai piespiestu komisiju kaut ko darīt Romu labā, lai tā nopietni uztvertu eh, šo jautājumu un pieņemtu lēmumus, kas tai jāpieņem. Tā lai tie nebūtu tikai tukši vārdi formāli lēmumi, bet lai tā tiešām pēc tam varētu arī likt atskaitīties tām valstīm, kam tie ir jāizpild. Tām valstīm, kas lielākoties saskata, saskats ar Romu minoritāti, lielākoties šajās valstīs problēmas ir diezgan līdzīgas, vienalga, vai tās būtu vecās dalība valsts vai jaunās dalība valsts. Nu, kaut gan nu, grūti tās jau var saukt par jaunām dalību valstīm, drīzāk sauksim tās par Centrāla Eiropas valstīm. Kas attiec uz komisiju, jā, ir izveidots savukārt jauns postenis, cilvēktiesību komisāra amats izveidots, ir izstrādāts arī rīcības plāns. Mūsu kolēģis no komisijas to mums arī prezentēja. Eh, nu, viņas pārstāv, komisijas pārstāvs, Radīgas kungs pārstāvs, gan diemžēl jau ir devies projām. Bet, nu, jāsaka, ka šie pasākumi, kas tiek īstenot, joprojām ir pārāk oficiāli un pastāv būtiskas problēmas sadarbībā ar nacionālajām varas iestādēm. Un tā, es domāju, arī reģionālās varas iestādes, kā arī, kā arī pašvaldības pastāv virkni pozitīvu piemēru, kas būtu daudz efektīvāk jāīsteno, ja vēlamies kaut ko darīt, ja vēlamies izmantot līdzekļus efektīvākā veidā. Esmu pārliecināta, ka mums atkal un atkal nāksies uzdot šo pašu jautājumu, respektīvi par to, kā risināt šo Romu jautājumu, un komisija droši vien uh, pieņems ļoti daudz jaunas rīcības plānus. Bet ja mēs nesakosim situācijai līdz, tad eh, tā var tikai pasliktināties. Es, piemēram, domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi šo jautājumu atrisināt. Domāju, ka uh, jādomā arī par to, kā apkarot nabadzību Romu vidū. Ir jāizbeidz šī ekstremālā nabadzība. Un tādus gadījumus redzam valstīs, kas nesenāk iestājušās Eiropas Savienībā 2007. gadā un arī 2004. gadā. Un ja mums izdosies šai ziņojumā iekļaut arī šādus priekšlikumus par romiem, kas ļautu mums risināt šo jautājumu un ekstremālo nabadzību apkarot Romu vidū, tad es domāju, ka šim ziņojumam pilnīgi noteikti būs pozitīva ietekme arī uz cita veida jautājumiem, kas saistīti ar Romu minoritātes diskrimināciju. Un tagad īsumā pie, pieskaršos diviem citiem punktiem. Jūs droši vien sekojat līdz mūsu komitejas darbam un darbam parlamentā kopumā, tāpēc domāju, ka jūs zināt, cik ārkārtīgi grūti strādāt pie šiem jautājumiem, kas saistīti ar personas datu reģistru un e, terorismu finansējumu izsekošanas programmu, personas datu reģistri jautājums nebija tik ļoti pretrunīgs tajā brīdī, kad sadarbojas ar Austrāliju, bet ar ASV gan. Ar ASV gan tas būs problemātisks jautājums un temats. Un te būs jāņem vērā virkne jautājumu, kas saistīta ar pilsonisko sabiedrību un citiem mūsu dzīves aspektiem. Gribu šeit visiem atgādināt, ka debatēs plenārsēdē vairāk kārt atkārtojām to, ka lielākā motivācija būtu aizsargāt pamattiesības. Un aizsargāt personas datus, mūsu pilsoņu personas datus. Tie ir tie mūsu stiprākie argumenti. Man atklāt sakot, jāsaka, ka vienošanās ar ASV vienmēr ir sarežģītas. Viņiem nav tāda pati izpratne par pamatiesību aizsardzību kā mums. Un viņu principi šajā ziņā neatbilst mūsu eh, mūsējai, īpaši, kad runājam par terorismu apkarošanas stratēģiju. Viņi grib par katru cenu apkarot terorismu, un, bet jāsaka, jebkurš saprātīgs cilvēks, protams, to darītu, bet tāpat laikā mums Eiropā ir arī cita veida principi, kas jāievēro un tie saistīti tieši ar datu aizsardzību. Man nav pilnīgi nekādu šaubu, ka diskusijas par šo jautājumu būs ārkārtīgi sarežģītas. Nu un tagad pēdējais punkts, kam gribēju pievērsties noslēguma vārdos, tādā vispārīgākā ziņā runājot, kā jūs redzat, šeit sastapāmies ar ļoti plaša līmeņa diskusijām, ne tikai runājām par hartu, bet runājām arī par dažādu veidu citu jautājumiem, kas dod ieguldījumu kopējā pamatiesībā aizsardzībā, piemēram, ikgadējais ziņojums un tam līdzīgi. Jau kādu brīdi spriežam par to, kā veidot šo kopējo ziņojumu arhitektūru gatavojamajam ziņojumam, vai minēt konkrētas dalību valsts Eiropas Savienībā, vai varbūt e, skatīties tādā kompleksākā veidā un runāt vispārīgākā pieejā par pamatiesību aizsardzību. Līdz šim nesam nonākuši pie vienošanās par to, kā šis ziņojums tiks strukturēts. Esmu pārliecināta, ka man kolēģi no komitejas pilnīgi noteikti būs izrādījis vēlmi rast risinājumu, tādu risinājumu, kas būtu pieņemams mums visiem kur varētu arī ņemt vērā NVO teikto un nu, kur ņemt vērā mūsu pilsoņu situāciju jo arī viņiem ir jāspēj lasīt šis ziņojums un uztvert šis ziņojums kā kaut kas tāds, kas, eh, kas ir augstu vērtējams un kas palīdz viņiem. Domāju, ka mums kā Lība komitejai vajadzētu būt tam punktam, uz ko pilsoņi paļaujas savā tiesību aizsardzības eh, nolūkā. Es ceru līdz ar to, ka man izdosies sagatavot atbilstīgu ziņojumu un izdarīt to pēc iespējas ātrāk. Tāpat arī gribētu pēc tam to jums visiem padarīt pieejamu Un būtu ļoti priecīgi, ja jūs savukārt tad varētu nākt klajā ar saviem priekšlikumiem un izteikt komentārus par to. Vēlos jums, kā pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lūgt ņemt vērā šodien dzirdēto. Es domāju, ka mums jāspēj, jā, jāmēģina panākt maksimālais no viss tā, ko dzirdējām. Mums jāmēģina rast tādi veidi, kas palīdzētu virzīties uz priekšu. Nemeklēsim tos punktus, kuros e, mūsu domas e, atšķiras, bet e, meklēsim kopsaucējus. Paldies, Monika! Mēs pilnīgi noteikti ar nepacietību gaidam iespēju iepazīties ar jūsu ziņojumu, tāpat arī iespēju pie tā strādāt. Paldies visiem paneļu runātājiem! Paldies visiem, kas savukārt piedalījās šī, šīs pēcpusdienas uzklausīšanā. Paldies visiem tiem, kas klausījās mūsos. Paldies sekretariātam par šī organizēšanu. Un priekšādātāji saku paldies arī tulkiem. Līdz ar to šo sanāksmu un uzklausīšanu pasludinu par slēgtu un vēl jums lielisku pēcpusdienu.